Buenos dias. Sveicināti, mēs sākam sēdi. En primer lugar. Pirmkārt, eh, sveicu mūsu vidū runātājus šajā publiskajā uzklausīšanā. Eh, sobre la lūdzu. Kurā attiecas uz cīņu pret terorismu finansēšanu un vēlos pateikties mūsu runātājiem par viņu gatavību piedalīties. Ziņoju, ka es kādu laiku vadīšu šo sēdi un pēc tam nodošu vadības grošu kolēģei un arī labam draugam Anai Gobešai, kā jūs zināt, 25. aprīlī. Pēc Francijas prezidenta iniciatīvas Parīzē notika konference par terorismu finansēšanu, kurā piedalījās praktiski 450 starptautiski eksperti. Un pārstāvēja viņu vairāk nekā 70 valstis. Šajā konferencē tika pieņemta deklarācija, kura pasvītroja nepieciešamību integrētā veidā koncentrēties uz šo jautājumu, un tajā bija iekļautas desmit apņemšanās. No šiem desmit eh, apņemšanās nav viss saraksts, nolasīšu vēlāk jums to visu, bet it īpaši tika pasvītrots tas, ka jāpastiprina iekšējie juridiskie ietvari, analizējot informāciju, koplietojot to starp nacionālajām lēmēju iestādēm. Tāpat nepieciešama uzlabot izsekojamību un caurskatāmību e, finansējumam organizācijām, kur strādā bezpeļņas nolūkos, un labdarības organizācijām. Kā mēs zinām, tas ir visai sarežģīts uzdevums. Otrs temats bija efektivitāte starptautiskajā sadarbībā, un, visbeidzot, atbalsts valstīm, kas varētu būt vismazāk aizsargātās. It īpaši arī tika uzsvērts tas, cik svarīgi ir ņemt vērā Daesh un Al-Qaida starptautisko teror, teroristisko organizāciju finansēšanu. Mēs skatīsim konkrētāku tematu, izvērtēšanu dalību valstīs, ieteikumiem un stratēģijai cīņai pret terorismu finansēšanu no FATF starptautiskās finanšu darbības grupas puses. Davids Luis mums pastāstīs sīkāk par šo tematu. Jūs GAFI, jeb FATF, 2015. gadā sākāt strādāt kā izpildsekretārs un Jūs strādājat ar jautājumiem, kas ir saistīti, lai uzlabotu cīņu pret terorismu finansēšanu. FATF jeb GAFI uzdevums ir izstrādāt praktiskas norādes, kā arī izvērtēt eh, GAFI jeb FATF locekļu darbības. FATF eh, ir sagatavojis 40 eh, ieteikumus cīņai pret kapitālu atmazgāšanu un 9 īpašus ieteikumus e, cīņai pret terorismu finansēšanu. Daži no tiem attiec uz starptautisko sadarbību. Tāpat arī FATF iesaka periodiski pārskatīt cīņu pret e, kapitāla atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Nevis kungs pastāstīs mūsu komitejai to, kāda ir pašreizējā situācija ar GAFI ieteikumu īstenošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lūvis kungs, dod jums tagad vārdu maksimāli uz 15 minūtēm, un pēc jūsu uzstāšanās būs jautājumu un atbilžu eh, kārta, kuru mēs īstenojam pēc eh, sistēmas viens jautājums, viena atbildēm. Un tagad es vairs neturpinu un dodu vārdu jums, Lūis Kungs. Paldies e, par uzaicinājumu uzstāties par šo tematu, kas ir atspoguļojums tam, ko eh, mēs darām FATF grupā. Par pingpong principu jāatzīst, ka es neesmu visais eh, spēcīgs tajā. Bet par FATF runājot, Eiropas komisija ir FATF eh, loceklis. Tāpat ir dalībvalstis, kuras nav FATF loceklis, bet ir manevāli, jeb Eiropa Eh, padomas reģionālās struktūras loceklis. FATF eh, tika izveidota Parīzē 89. gadā, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu sākotnēji no narkotiku karteliem eh, un lai novērstu to novirzīšanu ieroču izplatīšanas karteļiem. Sākotnēji tā nebija atsevišķa institūcija FATF sekretariāts iekļauj dažādas 204 e, dažādas jurisdikcijas, un 17 gadu laikā kopš 11. septembra FATF veiksmīgi izstrādāja globālus standārtus cīņai pret terorismu finansēšanu. E, vairums valstu ir izveidojušas pamat akmeņus, e, pamat blokus cīņai pret terorismu finansēšanu FATF nodarbojas pamatā ar trim lietām. Mēs apkopojam dalību valstu operatīvo eh, pieredzi attiecībā uz eh, kriminālu organizāciju līdzekļu iegūšanas eh, veidiem, tā attīsta politikas un vislabākās prakses, veidojot globālos standartus šajā jomā. Globālā konsensa rezultātā FATF palīdzēja sagatavot lielākai daļai valstu juridisku, operatīvu un institucionālu ietvaru, lai varētu šīs problēmas risināt. Kopš 13. gada FATF koncentrējas uz šo aspektu praktisko ieteiksmi, cik efektīvi valstis eh, spēj novērst terorismu finansēšanu. Un šodien es ziņošu jums par atsevišķiem FATF novērtējumiem un secinājumiem. Pēdējo gadu laikā Eiropas komisija ir uzlabojusi darbības samazinot dažādas darbības Eiropas likuma ietvaros, un transponēšanas laika ir samazināta no diviem mēnešiem līdz dažām dienām. Pasaulē, kurā nauda viegli šķērso robežas īsā laikā, eh, noteikti sankcijas eh, daudzu dienu garumā ir eh, nepietiekams risinājums. No, nu, tas nozīmē, ka uh, ir jāatbilst FATF standartiem bez kavēšanās. Dalība valstis balstās uz nacionālajiem pasākumiem, lai papildinātu darbības Eiropas Savienības līmenī. Mēs redzam, ka relatīvi neliels ir izmeklēšanu un kriminālu vajāšanu skaits terorismu finansēšanu ziņā Eiropā. Ir būtiski stiprināt Eiropas Savienības dalību valstu kapacitātu e, šajā jomā. Argentīnas prezidentūras ietvaros mēs koncentrējāmies uz tiesisko ietvaru visā pasaulē Mēs aicinājām 45 tiesnešus un prokurorus no vairāk simt, nekā 150 jurisdikcijām, lai viņi izklāstītu mums savu pieredzi. Ir nepieciešams piedāvāt izmeklētājiem un prokuroriem specializētu apmācību, tāpat ir liela nozīme agrīnai investīcijai Eh, izmeklēšanai, un ir jādiskutē par specifiskām lietām un kopīgajām izmeklēšanām, ieskaitot finanšu izlūkošanu un iekļaujot arī citas lēmē iestādes tādas kā muitas un nodokļu aģentūras. ārkārtīgi būtiski ir nogriezt jebkura veida finansējumu terorismu organizācijām, bet šim, šim nolūkam ir nepieciešama pilnīga un sav, savlaicīga sadarbība starp tiesību sargājošajām, finans, uzraugošajām un izlūkošanas iestādēm. Informācijas aprite ir jānotiek straujāk Bankas ir attīstījušas un investējušas tehnoloģijā, un tās var uzlabot sniegtās informācijas kvalitātu un lietojumu. Vadība, valdības atbalsts informācijas koplietošanai privātajā jomā ir nozīmīgs. Informācijas koplietošana ietilps FATF standartos. Sadarbībā ar finanšu sektoru FATF ir publicējis vadlīnijas par informācijas koplietošanu. Šī ir joma, kurā Roba Veinvraita vadībā Eiropol ir parādījis to, ka tas var būt ar nozīmīgāku lomu sadarbībā ar dalībvalstu lēmējiestādēm un pasaules finanšu institūcijām. Tāpat ir jāsaprot to, ko šādi pasākumi var uh, nodrošināt cīņā pret kibernoziedzību. Pāreja uz tiešsaistes banku pakalpojumiem un maksājumiem uh, dod iespēju noziedzīgām grupām izmantot sistēmu un samazināt viņu risku. Tas pats attiec uz terorismiem un viņu finansējumu. FATF iesaistīšanās darbā eh, tiesības sargājošiem iestādēm un sadarbība ar finanšu uzraugošiem institūcijām, tādām kā Egmont grupa, nereti ir efektīvāka nekā savstarpēja juridiskās palīdzības kanāli. Tīpaši tas attiec uz gadījumiem, kad starptautiskās sadarbības ātrums ir ārkārtīgi nozīmī, nozīmīgs, lai varētu aizturēt aizdomās turētos par terorismu. FATF ehm, izvērtējumi liecina, ka E, dalībvalstis īsteno pozitīvas darbības ir tīpaši. E, tas attiec uz kriminalizēšanu braucieniem uz ārvalsti ar nol, ārvalstīm, lai ar nolūku iztenot teroristu uzbrukumus vai piedalītos e, terorismu apmācībā. Pretterorismu finansēšanas pasākumi ir visefektīvākie tad, ja tie eh, ir daļa no visaptverošas stratēģijas. Eiropā ir jāstiprina izpratni par to, kāda uh, loma CFT eh, var būt uh, nacionālajās un pārnacionālajās pretterorismu stratēģijās. Terorisma apkarošana nav tikai izmeklēšanas rīks un ne tikai papildu pasākums. Eh, CFT pasākumi ir jāizmanto proaktīvi sadar, eh, saistībā ar citiem izlūkošanas pasākumiem, lai grautu teroristu tīklus, paredzot eh, kriminālus atbildības pasākums un sankcijas integrētā ceļā. Tas palīdz lēmēji iestādēm identificēt plānotus uzbrukumus, izjauktos, kā arī apgrūtināt šo grupējumu un tīklu darbību. Teroristu finansējumas izjaukšanas stratēģija ir viena no jomām, uz kur koncentrējas FATF. Ļoti būtiski ir labāks informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm. Tehnoloģiskās inovācijas finanšu pakalpojumos palīdz analizēt plašus datu apjomus un nodrošina unikālas iespējas noziedznieki un teroristi e, vienlīdzīgi izmanto fintech. Dalību valstīm ir jāizprot šie riski un jā, tie jāmazina. FATF nodarbojas ar šiem jautājumiem. Turklāt e, fintech un to tehnoloģiju dod iespēju naudai sekot noziedzībai un terorismam. FATF atbalsta finan, inovācijas, kuras saskan pre, ar preventīvajiem pasākumiem. FATF standarti var tikt attiecināt uz virtuālajām un kriptovalūtām, tomēr mēs e, nereti saskaramies ar to, ka valstu pieeja ir nekonsekventa. Mēs ziņosim vēlāk G20 par veikumu šajā sakarā. Šajā sakarā ir runa pār jaunajām maksām metodēm, ir priekšapmaksas kartēm un kriptovalūtām. Terorists teroristu organizācijas galvenokārt izmanto skaidru naudu, formālas, neformālas nosūtīšanas sistēmas un bezspēļņas organizācijas izspiešana, eh, nolaupīšana pieprasot izpirkumu maksu, eh, turpina būt eh, nozīmīgi finansējuma avoti. Tomēr terorismu finansējums ir apgrūtināts izmantojot formālo finanšu sistēmu vai korporatīvu kolektīvās eh, īpašuma struktūras. Eh, tomēr ir apsveicami Eiropas Savienības pūliņi uzlabot caurskatāmību īpašuma un peļņas ņemš, eh, saņemšanas jomā. Ciešā sadarbībā ar finanšu nozari, FATF pārskat standārtus, lai piedāvātu niansētākus risinājumus. Ir ļoti būtiski dalībvalstīm labāk izprast riskus šajā jomā un veikt mērķiecīgas darbības šajā sakarā. Un vispārīgāk runājot, izprotot riskus, koordinējot darbības, tā ir joma, uz kur jākoncentrējas dalībvalstīm. Eiropas Savienības iniciatīva pārnacionālā līmenī ir svarīga un ir nepieciešama attiecīgie resursi šajā sakarā. Pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka noziedznieki meklēs citas nelegālas metodas un cietīs nevainīgas privātu personas. Un visbeidzot, es vēlos pateikties un apsveikt manī vēl veikto darbu šajā jomā un apstiprināt, ka viņiem ir nepieciešamie resursi un atbalsts, lai veiktu savlaicīgus novērtējumus Manīvali ir iespēja izvirzīt FATF eh, eh, uzskaites, eh, locekļus uzskaites procesiem. Manīvali iek, darbs iekļauj savu locekļu darbību uzraudzību, un sākot ar 17. gada decembri tikai bijusi Dienvidslāvijas Republika Maķedomija Eh, tiek uzraudzīta nopietnu trūkumu dēļ. Tāpat Manevāla organizē dažādus seminārus pasaulē, lai skaidrotu pieju valdībām un bankām. Tas ir ļoti nozīmīgi privat, eh, prioritizēt šo darbu eiro pas eh, padomē. Un visbeidzot, Francijas prezidents eh, pasvītroja, cik svarīgs ir šis darbs eh, eh, savā galvārdā attiecībā uz attiecībā uz terorismu organizācijas finansēšanas nepieļaušanu. Es vēlos vēlreiz pateikties jūsu komitejai par iespēju izklāstīt mūsu darba rezultātus, un mēs turpināsim strādāt, lai varētu vērsties pret terorismu finansēšanu Eiropā un pasaulē. Paldies! Paldies, eh, Luvis Kungs, par šo ziņojumu precizitāti un labo sintēzi. Tagad mēs dosim vārdu mūsu deputātiem komitejas vārdā, kuri vēlas uzdot jautājumu. Vispirms Anna Gomeša. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies Luis kungam par viņu uzstāšanos. Un tiem parlamentā, kuri ir strādājuši mūsu vairākās komitejās kopš Luxlīgs, Staks, Panama Papers un tagad eh, šajā īpašajā TER komitejā un arī tagadējā TAX 3 komitejā ļoti daudz ir iekļauts regulējumos, bet atbilstība ir visai iluzora. Ne tikai no privātās nozars eh, puses, eh, bet arī juristi ir eh, liels bažāvots, jo nereti viņi izstrādā naudas atmazgāšanas schēmas, taiskaitā tiem, kuri palīdz finansēt terorismu, kā arī lēmējiestādēm, centrālās bankas nodokļu lēmējiestādes, FIU, finanšu uzraugošās institūcijas. Eh, bet ļoti daudzām eh, mūsu FIU nav finanšu izlūkošanas vienībām, nav nepieciešamo resursu ne atbalsta, pat ja tās to vēlētos. Tā ka sistēma ir eh, milzīga. Es, piemēram, skatos, kas notiek manā valstī un tajās valstīs, kurām es sekoju, cieši tādām kā Malta, mana valsts ir Portugāla, banku sistēma pati par sevi ir kā naudas atmazgāšanas eh, plūsmas eh, eh, radīšanas iespēja. Ļoti daudzi kleptokrāti kļūst par Eiropas banku akcionāriem. Mēs esam dzirdējuši par FBME banku Kiprā, kura jau ir slēgta gan, bet, piemēram, arī Deutsche Bank, kurā darbojas Savienotajās valstīs, un Deutsche Bank ir e, lielākā banka vislielākajā Eiropas valstī. Un tas notiek ar lielu. Kā tas var notikt ar tik lielu sazvērnieciskumu, mums to saprotams. Turklāt, tad, kad mēs runājam par vēršanos pret terorismu, uh, Eh, finansēšanu. Kā mūsu dalībvalsts var to darīt, ja no komisijas ir priekšlikums mainīt PVN sistēmu, lai netiktu izmaksāti atkal 50 miljārdi gadā noziedzības un terorisma organizāciju finansēšanā, tādām kā Daesh un Al-Qaida, un to norāda pati komisija, un nekas nenotiek. Tad jūs pieminējāt kriptovalūtas, un kāda ir eh, šī nekonsekvence kriptovalūtas sakarā? Eh, Igaunija nesenā prezidējošā valsts vēlējās sevi prezentēt kā kriptovalūtu centru. Malta kļūst par mezglu eh, uzņēmumiem, kas ir saistīti ar kriptovalūtām, tā ir valdības politika, ar to, kas notiek Maltā un to, ko mēs jau esam līdz šim noskaidrojuši. Tas ir E, vairāk tā ir naudas atmazgāšana e, citā mērogā. Bet mēs neredzam rezultātus, un mans jautājums par FATF, cik lielā mērā tie, kuri strādā pie šīm lietām, un vai mēs varam sagaidīt uh, no FATF puses saprātīga darbība, jo nereti daudz lietas no FATF puses neko nedod. Nesen mums bija tikšanās, ko, kurā mēs runājam par Tunisijas iekļaušanu savā pelēkajā sarakstā un vienlaicīgi Tunisija nodarbojās ar lobēšanu, kā mēs varam būt šajā sarakstā, ja Lībija valsts bez jeb praktiski valdības nav šajā sarakstā. Tāpēc, ka iepriekšējais Lībijas novērtējums no FATF puses ir no 2008. gada. Tie ir konkrēti jautājumi, kas ir problemātiski, un es no jūsu puses gribētu dzirdēt, kā FATF var mums palīdzēt, ir tīpaši runājot par kriptovalūtām, un ja mēs runājam par tā saucamajām zelta vīzām vai pilsonības tirgošanas sistēmu, uh, kas vai tas tikai nav vīd, eh, veids, kā var importēt naudas atmazgāšanu organizēto noziedzību. Un nekas nenotiek šajā sakarā, lai sakārtot lietas. Tāpat es gribētu jums pajautāt. Jūs runājāt par naudas nosūtīšanām, par priekšmaksātām kārtām. Vai jūs nedomājat arī, ka mūsu naudas sistēma ir viens no veidiem naudas atmazgāšanai? Un vēl viens jautājums jūs pieminējāt eh, kultūras um, priekšmetu kontrabandu. Vai jūs saskatāt saiknis starp šo kontrabandu un kultūras preču uzglabāšanu krimināliem nolūkiem brīvostās Eiropā? Taiskaitā Eiropas Savienībā. Sí, muchas gracias. Paldies. Un atcaucoties uz pēdējo jautājumu, Lūvis Kungs, vārds jums. Paldies. Es eh, varbūt neatbildēšu visiem jūsu jautājumiem, bet tad atgādniet man. Jūs sākāt ar eh, savu teikto ar to, ka. Uh, um, valstis ir sasniegušas augstu tehniskās atbilstības līmeni. Ir likumi, ir kriminalizēta terorismu finansēšana un finanšu izlūkošanas vienības ir izveidošanas, bet kādu ietekmi tad tas rada? Jūs runājat par ļoti zemu atbilstību. Es personīgi negribu par to domāt atbilstības kontekstā, jo tur ir asociācijas ar, ar regulatorajiem pasākumiem un atbilstību. Mēs FATF cenšamies uh, skatīties, kā tas e, reāli kaut ko maina un kāda ir ietekme. Un um, mēs esam sākuši to e, novērtēt, to sākām jau 13. gadā un 2012. gada e, pētījumi parādīja, ka lielākajai daļai valstu ir instrumenti, lai šo mērķi sasniegtu, bet tie netika pie tā pietiekami efektīvi izmantoti. Un tagad mēs eh, vērtējam efektivitāti un uzliekam par pienākumu valstīm eh, pierādīt mums, ka tās ir bijušas efektīvas virknē dažādu jomu. Šo vērtējumu rezultāti, un eh, tādi ir bijuši 50, ko ir veikusi FATF e un reģionālas vienības, uh, Eh, arī apstiprina lielā mērā to, ko jūs sakāt, ka ir tāda tehniska atbilstība, bet aina ir ļoti atšķirīga tad, kad runājam par efektīvu šo instrumentu izmantošanu. Tas veids, kā mēs palīdzam, ir mēs eh, to identificējam eh, ļoti publiskā, publiskā veidā. Mūsu ziņojumi ir tādi visaptveroši, spēcīgi un fokusēti. Ir komanda ar cilvēkiem no visas pasaules, kas pēta kādu valsti, uh, juridiskoja eksperti un uh, tiesības argājušo eks, uh, iestāžu eksperti ir tajā. Un uh, ir 20 lapušu kopsavilkums, uh, tur ir galvenās atziņas, uh, tur uzreiz tiek norādīts uz trūkumiem. Uh, Un eh, šīs te tehniskās lietas eh, ir pielikumā beigās. Tātad 100 lapuses, 20 no kurām ir kopsavilkums, eh, konkrēti runājot par to, kas valstīs ir pozitīvi un kas nav tik labi izdarīts. Un tad mums ir ļoti strikts pēcdarba process, kas balstās uz identificētajiem trūkumiem un uh, tad tiek prasīts valstīm, kā tas tiek labots. Un valstis, kurām ir visvairāk trūkumu, uh, tur uh, tiek veidots tas, ko mēs saucam par starptautiskās sadarbības un pārskata grupas uh, procesu. Un to jūs pazīstat, jo izmantojat to arī trešajām valstīm. Ko mēs esam iekļāvuši šajā procesā, ir efektivitātes uh, novērtējums, ne tikai tehniskā atbilstība. Tātad nākotnē uh, valstis publiski eh, tiks iekļautas eh, sarakstā, ne tikai vērtējot eh, to, vai ir kriminalizēta finansēšana terorismā, terorismu finansēšana, vai tiek svērtāts arī, ko tās tur tiešām dara. Un mēs redzam, ka šis process ir bijis ārkārtīgi veiksmīgs. Piemēram, pirms pusotra gada mēs veicām mērtiecīgu terorisma finansēšanas apkarošanas uh, Uh, pasākumu uh, kopumu valstīs, uh, un mēs par to ziņojām G20 finanšu ministriem un centrālu banku vadītājiem. Mēs nurunājām, bet tas vien, ka mēs publicējām, kuras valstis tiek pārbaudītas, uh, bija šī te um, apzināšanās par to, ka valsts tiks pārbaudīts 50 uh, valstis trīs mēnešu laikā, sāk kaut ko darīt. Tas ir efektīvs process, bet tas parāda, ka mums tas diemžēl ir nepieciešams, lai valsts kaut ko darītu. Bieži vien mēs konstatējam, ka bez šiem savstarpējās novērtēšanas ziņojumiem un šīs publiskās iekļaušanas sarakstā valsts neko nedarītu. Tas tiešām uh, motivē valstis uh, kaut ko darīt. Šis te risks, ka tās publiski uh, sauks par um, tādām, kas neko nedara. Par kripto uh, valūtām mēs sniedzām vadlīnijas par uh, virtuālajām valūtām un kripto um, um, īpašumiem, varbūt nākotnē to sauks savādāk. Tātad uh, svarīgi ir atzīt, ka tā nav nauda, um, tā nav suverēna valstu izdota nauda. Uh, valstu valūta, mums ir eh, jānorāda, ka eh, cilvēkiem nevajadzētu eh, šiem līdzekļiem uzticēties kā naudai, bet kas G20 tiek apspriests, un tas arī ir ļoti svarīga joma. Mūsu darbā ir tas, ka kriptovalūtas var būt līdzeklis terorismu finansēšanai. Mēs arī tātad redzam, ka ir eh, grām, rokas grāmata kā, par to, kā izmantot bitcoin uh, darkwebā, lai um, novirzītu uh, līdzekļus terorismu finansēšanai. Tātad tas nav te teorētisks, bet ļoti reāls risks tajā pašā laikā. Tas nav galvenais terorismu finansēšanas avots. Tam ir potenciāls paplašināties un apjomi pieaug, pilnīgi noteikti, bet mums ir jābūt piesardzīgiem, lai uh, nepievērstos pārmērīgi šīm te jaunajām pievilcīgajām metodēm un neaizmirst šīs tradicionālās naudas atmazgāšanas eh, vai terorismu finansēšanas metodas. Um, tieši skaidra nauda ir tas uh, veids, kā tiek finansēts terorisms. Tātad, uh, naudas sūtīšana uz savām izcelsmes valstīm ir tas veids, uh, un neformālā veidā sūtīta nauda. Um, to, to ir visgrūtāk izsakot, piemēram, ja naudas pārvedumu uh, firma darbojas kaut kur suvenīra veikala mm, uh, sētas pusē, ir grūti kontrolēt šos te nelielos naudas pārvedumu nodrošinātājus. Tie ir dažkārt uzņēmumi, kuros ir viens vai divi cilvēki, un tas mm, ir milzīgs risks, bet mums ir uh, jāsadarbojas ar šiem sektoriem, jo um, um, naudas nosūtīšana uz izcelsmes valstīm ir ļoti uh, svarīga. Uh, šīm valstīm, šiem cilvēkiem, piemēram, Somālijā, liela daļa naudas ienāk no ārvalstīm, no uh, tiem, kas ir izceļojuši no Somālijas. Un tātad mums ir jācīnās pret terorismu finansēšanu, bet nedrīkst šos ceļus noslēgt. Mums ir jāstrādā ar šiem uzņēmiem, lai minimizētu riskus uh, un uh, turpinātu um, iespējas cilvēkiem nosūtīt naudu uz savām izcelsmes valstīm. Jūs runājāt par uh, to, ko FATF varētu darīt, uh, lai panāktu rezultātus. Es gribētu atgriezties pie uh, tā, ko mēs darām, eh, mēs ziņojam, mēs pārskatām mūsu standārtus, lai nodrošinātu, ka eh, dalība valstīm ir, eh, ka valstīm ir pēdējā, mm, pēdējie labākie instrumenti pieejami, un arī šos melno sarakstus mēs veidojam, bet es jau minēju, ka mēs neesam tāda institūcija, kas var uh, iet, uh, doties uz kādu valsti, uh, un kaut ko darīt. Mēs esam mūsu dalībvalstu grupa, un mēs nevaram neatkarīgi no dalībvalstīm kaut ko darīt, un mums ir jādara tas kopīgi. Pusi no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir mūsu dalībvalsts, Eiropas komisija un Manival arī spēlē aktīvu lomu FATF uh, sanāksmēs, bet ja mūsu um, biedri mūs neatbalsta, tad mums ir uh, sasietas rokas. Uh, Bet katrā ziņā mēs strādājam uz vietas, mēs at saņemam atbalstu. Protams, ka varētu darīt vairāk, bet realitāte ir tāda, ka tie standarti, ko mēs esam izstrādājuši, tiek ieviesti pilnībā piekrītot visām valstīm. Tātad mēs nevienam neko neuzspiežam, un es domāju, ka tas arī ir mūsu panākuma atslēga. Vispēcot par um, dalīšanos ar informāciju, es zinu, ka labāka sadarbība uh, Uh, finanšu izlūkošanas vienību starpā ir bijis Eiropas Savienības mērķis. Mēs noteikti arī pievēršamies šim jautājumam uh, turpmākajā gadā pusotrā. Mēs uh, arī pie tā strādāsim. Eiropols vēlas lielākās finanšu institūcijas apkopot, lai veicinātu informācijas apmaiņu. Tas noteikti ir jāatbalsta. Esam redzējuši labus piemērus valstu iekšienē, piemēram, apvienotajā karalistē ir kopējā. Uh, naudas atmazgāšanas darba grupa, izlūkošanas darba grupa, un tur uh, finanšu izlūkošanas vienības pārstāvji arī uh, piedalās, un tur notiek uh, informācijas apmaiņa arī par cilvēkiem, kurus varētu turēt aizdomās. Tātad mums ir jāpāriet no tādas regulārās atbilstības pieejas uz uh, terorisma finansēšanas un noziedzības apturēšanas pieeju. Un šīs te uh, um, partnerattiecības ir ļoti labs piemērs, un tur jāsāk darboties pār robežām, bet tur ir zināmi izaicinājumi, data aizsardzība, privātums. Uh, tas nav viegls uzdevums, bet ir vērts to veikt. Merci beaucoup, senor. Paldies, Luiskungs. Un tagad es gribētu atb vēlas atbildēt Gomešas kundze. So, Tātad vēl viens papildi jautājums tieši par šo te e, kopīgo izmeklēšanas darbu, ko varētu veikt uh, Eiropas FIU finanšu izlūkošanas vienība. Jāatzīmē, ka Eiropas parlamenta priekšlikums attiecībā uz piekto naudas atmaskāšanas direktīvu bija tieši tāds, un mēs uh, ļoti aktīvi strādājam, lai panāktu Eiropas FIU izveidu, un tās bija dalībvalsts, kas to uh, noraidīja. Komisija mūs atbalstīja, dalībvalsts to noraidīja. Un, protams, uh, uh, tas arī bija Eiropola ieteikums, tas ir uh, visu mūsu FIU ieteikums, jo viņu ļoti augstu novērtē šo tā darbību, kas neformāli viņiem ir izveidota, bet tas viņiem neļauj iet tālāk, jo nav šis pamats. Bet padome, finanšu ministri, kam jūs sūtāt savus ziņojumus, viņi taču ir galīgie, eh, galīga vārda, galvārda teicēji, viņus eh, mazāk satrauc eh, um, naudas atmaskāšanas apkarošana un terorismu apkarošana. Un, uh, Es eh, no parlamenta esmu bijusi eh, sarunās par naudas atmaskāšanas direktīvām, 4. un 5. 5. bija eh, vajadzīga, jo bija šie teroruzbrukumi, un tāpēc, ka mēs uzzinājām daudz par terorismu finansēšanu, es bieži vien sēdēju pie šī galda un domāju, vai padomas pārstāvji uh, nav šeit ieradušies, lai tieši veicinātu naudas atmaskāšanu nevis pret to cīnītos. Es atvainojos. Lūdzu. Uh, gracias por uh, las preguntas. Jūs uzdodat ļoti interesants jautājums, bet mūsu paneļa diskusijas laiks ir ierobežots, tāpēc tagad dosim vārdu kolēģim Bernardenam un pēc tam Levis kungs varēs kopīgi atbildēt. Van Orden kungs, lūdzu. Uh, thank you very much. Liels paldies, un vispirms atvainojos, eh, nebija klāt, nevarēju dzirdēt pirmo jūsu prezentācijas daļu. Mans jautājums ir, vai ir nepieciešams jaunas struktūras, vai nebūtu labāk, ja visas Eiropas Savienības dalība valstis pievienotos FATF? Mm, tā vietā, lai radītu jaunas struktūras. Vai pastāvošās struktūras nevarētu izmantot labāk? Tā ir mana, tas ir mans jautājums un man interesē jūsu atbildi. Mēs ļoti daudz esam pievērsušies islāmisma terorismam, bet ir arī citas terora grupas, kas uh, ir uh, lielā mērā atkarīgas no finansējuma no mūsu pašu valstīm. Es domāju šeit LTT, Šrilankā, tā sauktie Tamilas tīģeri. Uh, kur diasporai ir bijusi milzīga loma finansējot šo terora organizāciju un joprojām tiek vākti līdzekļi, lai uh, radītu nepatikšanas nākotnē, un būtiska daļa no tā atrodas Londonā. Mums uh, ir ļoti daudz uh, diasporas pārstāvju, un uh, viņi ir arī citās valstīs. Un uh, nauda tad uh, tiek sūtīta, piemēram, no. Uh, Londonas uz Dāniju vai uz eh, citām vietām, un pēc tam kaut kādā veidā šī nauda nonāk ekstrēmistu un teroristu rokās. Vai jūs varētu to nokomentēt? Hay alguna pregunta más? Vai būs vēl kādi jautājumi? Nē. Tā, nē. E, e, eh, eh, tā nav. Tādā gadījumā Havala Eh, finanšu eh, anonīmie transferi un eh, ziedojumi. Tie ir mani trīs jautājumi. Paldies par pirmo jautājumu par to, vai ir vajadzīgs jaunas struktūras. Es neesmu izskatījis priekšlikums par Eiropas FIU, bet es zinu, ka Eiropolam ir sistēma, kas varētu panākt lielāku atbalstu, lai varētu apmainīties ar informāciju dalībās starpā, tātad starp um, finanšu izlūku vienībām. Es domāju, ka mēs vēl varam noteikti uzlabot sistēmu, labāk izmantojot tehnoloģiju, neradot jaunas struktūras. Es nedomāju, ka kaut kāds labums būs no tā, ja visas dalībvalsts pievienosies FATF, jo pēdējos gados mēs esam attīstījušies, eh, es, mēs uzraugām ne tikai eh, mūsu biedrus, bet arī reģionālo vienību biedrus, kā jau es minēju. Mani vēl ir pārstāvēts FATF eh, diskusijās, un tad, kad viņi veido savus ziņojumus, pirms tie tiek publicēti, viņi vēršas pie mums, un mums ir iespēja tos izskatīt pirms tie ir publicēti, un viņiem ir tāda pat iespēja attiecībā uz mūsu ziņojumiem. Tātad mēs jau tagad lielā mērā strādājam kā globāls 200 uh, jurisdikciju tīkls, un um, uh, ir labi, ka mums ir šis te FATF kā kodols, ja uh, šī organizācija uh, kļūtu lielāka, tas varētu vājināt iespējas. Uh, Um, pieņemt lēmumus, mēs esam tehniska uh, struktūra un uh, paliekot šajā uh, līmenī, tehniskajā nelielajā apjomā, mēs varam vairāk izdarīt. Mūsu standarti un labākā praksa un vadlīnijas neatiecas konkrēt uz Alkaida, Daesh vai citiem, tas iekļauj visas terora grupas, tā pētniecība, ko mēs veicam, balstoties uz operatīvajām darbībām, uh, un operacionālām aģentūrām mūsu valstīs arī notiek balstoties uz terorismu kopumā. Kaut gan, protams, mēs fokusējamies galvenokārt uz šo islāma terorismu pēdējo notikumu dēļ. Nacionālais novērtējums, ko publicē valstis, piemēram, vienotā karalīste, ir viņu centienu daļa, ievērojot FATF standartus, un daži uh, Dažas valstis ir tāda kā neto uh, terorismu finansēšanas eksportētāji. Un, kā jūs teicāt, nauda uh, plūst caur uh, formāliem un neformāliem uh, naudas nosūtīšanas uh, ceļiem. Un visos šajos jautājumos uh, FATF standarti ir jāpiemēro konsekventāk ne tikai finanšu institūcijām, bet arī citiem uzņēmumiem. Uh, piemēram, runāt par grāmatvežiem, juristiem, arī um, nekustamo īpašumu aģentiem standarti, ja tie tiks efektīvi piemēroti visā šajās uh, vietās, tad uh, tam būs vislielākā ietekme. Mēs joprojām vēl neredzam ieviešanas un uzraudzības pienācīgu līmeni. Un tāpēc es domāju, ka jo īpaši tādā jomā kā uh, naudas nosūtīšanas izcelsmes valstīm, uh, Um, būtu uh, jāpastiprina, un tas arī veicinātu uzticību šiem uh, klientiem no banku puses un veicinātu arī finanšu iekļautību. Jo vairāk naudas plūst caur formālo finanšu sistēmu, jo vieglāk uh, izsakot šīm plūsmām. Un, kā jau uzsvēru, mēs tiešām pievēršamies visa veida terorismam Mēs cenšamies nodrošināt to, lai valstu pūliņi tiktu vērsti uz tiem riskiem, ar kuriem tās saskaras. Un tām ir vispirms jānovērtē, cik lielā mērā šī problēma viņus skar. Um, jā, varbūt, ka viņi cieši arī no terora uzbrukumiem, kuru finansēšana notiek no citiem avotiem, no citām valstīm. Sh vai īsi pastāstīt par uh, šo te finanšu ministru jautājumu, ko Gomešas kundze uh, jautāja. Es uh, neko neteikšu, jo mēs kalpojam mūsu biedriem, finanšu ministriem. Ministri, kam ir atbildījumi FATF, ir finanšu ministri, um, tieslietu ministri un arī prokurori, ģenerālprokurori. Un uh, um, G20 galvenokārt tie ir bijuši finanšu ministri pēdējā sanāksmē Buenos Aires, uh, uh, kur bija centrālo banku pārvaldnieki arī klāt. Tur mēs runājam par terorismu finansēšanu un kripo uh, īpašumiem. Un, uh, tas ir tāds kopīgs valdību uh, darbs. Uh, Un tas nevienmēr ir vienkārši pārstāvēt visu valdību. Ja tas būs finanšu ministrs, tad viņš, protams, runās vairāk par finansēm. Un viņš varbūt neteiks to pašu, ko teiktu tieslietu ministrs, runājot par izmeklēšanas pasākumiem un tiesām, tiesu lietām un procedūrām. Un tāpēc arī mēs pievēršamies šīm jomām. Gracias, senor Lewis. Eh, Luis, kungs, paldies. Bet, kā mēs tikko redzējām, atkarībā no un ņemot vērā pēdējos terorismu uzbrukums, nav nepieciešams liels budžets vai daudz līdzekļu, lai nogalinātu. Tāpēc Havalā, ko jūs, no kā jūs izvērāties, un ziedojumi ir cieši saistīti instrumenti ar šo jauno uh, uzbrukuma tipu. Ir divi ļoti slaveni žurnālisti, kuru varētu komentēt tikko sacīto. Thank you, yes, I'd be happy to. This... Jā, es uh, labprāt to komentēšu. Bija Parīzē šis uzbrukums ar nāzi. Kā tad uh, Uh, izpētīt finansējumu šādam uh, uzbrukumam, tātad kā apturēt finansējumu šī naža iegādei. Nu nē, tad, kad mēs runājam par pašiem uzbrukumiem, finanšu izlūkošana ir izšķirīgi svarīga, lai uh, saprastu, kā šis indivīds uh, nokļuva līdz šiem uzbrukumam, uh, kā ar kuriem cilvēkiem viņiem, viņš ir saistīts, var izmeklēt, uh, ar ko viņš ir sadarbojies, šos finanšu tīklus un tas var preventatīvi darboties, lai novērstu tālākos finanšu satnojas terorāktus. Tātad šīs organizācijas, eh, kas iedvesmo šos terorāktus, tām vajag daudz naudas. Mēs te nerunājam tikai par šo cilvēku, kurš eh, izlasēja internetā, kā uzbūvēt sprīdzekli, izveidot sprīdzekli. Kas tad šīs instrukcijas uh, publicē internetē. Tas viss darbojas kā uzņēmums. Viņiem ir vajadzīga apmācība, viņiem vajadzīga līdzekļi ceļošanai. Tas viss prasa daudz naudas. Un uh, ESL um, gadījumā viņi um, sagrāb teritorijas uh, un tādējādi iegūst savus līdzekļus. Un uh, tātad uh, jārunā šeit par to organizāciju finansēšanu, kas iedvesmo šīs uh, uz uh, šos terora aktus nevajag runāt tikai tik daudz par šiem te individiem, kas uh, veids šos uzbrukumus. Nu, vienalga, vai tas būtu ar nazi vai ar automašīnu iebraucot cilvēku pūlī. Tātad šī te informācija, kas ir bankām saskaņā ar FATF standartiem, palīdz identificēt, kas tad slēpjas aiz šiem uzbrukumiem. E, muchas gracias. Paldies, eh, Luvis Kungs. Mēs uzzinājām ļoti daudz, un es domāju, kā kāds vēl, kurš nav depu, vēlas izteikties, kurš nav deputāts. Jūs vēlējāties izteikties. Jūs to varēsiet darīt, bet vispirms jums ir jāstādās priekšā, kas jūs esat. Thank you very much. Lielas paldies. Es esmu Rezo Džebelī no asociācijas, kas ir NVO balstīta Vācijā. Šeit ir arī mani draugi no Francijas, no dažādām NVO. Mans jautājums ir, vai jūs izmeklējat tos deputātus no Eiropas parlamenta, kas atbalsta un uh, lobē teroristu organizācijas? Un kāpēc es to saku? Mēs visi uh, uh, runājam par kādu uh, sievieti, kuru Francijā preterorismu vienība arestēja, un viņi atrada desmit miljārdus, miljonus dolāru un eiro viņas gultā. Es ASV uh, tātad vācu naudu, un mēs uh, saņēmām div, vairāk kā 200 viltus uh, Um, labdarības organizācija, kas bija reģistrētas, un uh, mēs 6 uh, līdz 10 miljonu dolāru savācām mēnesī. Un uh, tas bija atkarīgs no tā, kurā laikā, jo īpaši no novembra līdz janvārim mēs ievācām visvairāk naudas. Mums bija vairāk kā 2 līdz 300 automašīnu tirgotāju, tak, taksometru uzņēmumu un uh, kompjūteru uzņēmumu, tirzniecības uh, veikalu. Tādā veidā mēs uh, pelnījām miljoniem dolāru. Šeit uh, Eiropā viņi to joprojām dara un ir uh, Eiropas parlamenta deputāti, kas atbalsta Maravinu Ravdžavī, lai viņi ierastos Eiropas parlamentā un neviens neko te nedara. Kāpēc jūs nesākat ar darbu šeit? Kāpēc jūs uh, neizmeklējiet šos te Eiropas parlamenta deputātus, uh, kur viņi saņem naudu katru reizi, kad viņi dodas uz Franciju. Viņi maksā par. Uh, tas ir jautājums. Gracias, Barres. Jautājums izskanēja. Paldies. Jūs atbildēsit, uh, Levis kungs, vispirms. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka FATF ir politikas veidošanas struktūra, nevis izmeklēšanas struktūra. Mēs apkopojam mūsu biedrus, mēs vietojam uh, Uh, informāciju no operatīvajām uh, darbībām, un tad mēs veidojam tero, globālos standārtus, tā skaitā par to, kas būtu jāizmeklē un kā tas būtu jāizmeklē. Un tad mēs novērtējam valstis, ņemot par pamatu šos standārtus. Tātad mūsu ziņā nav uh, izmeklēt. Es bieži vien dzirdu šos stāstus, bet tas nav mūsu kompetencē. Uh, un tomēr mūsu standārtos ietilpst arī pievēršanās šādām aktivitātēm, par ko jūs runājat. Tātad mums ir standarti par politikā iesaistītiem cilvēkiem un um, e, tātad valstis īpaši e, fokusējas uz šiem te e, ierēģiem, kas arī ir tā kā saistīti ar politiku un korupciju tur varētu būt iesaistīta. Un eh, tāpēc mēs prasām, lai šīm izmeklēšanas iestādēm būtu eh, instrumenti izmeklēt šādas lietas. Un tad, kad runājam par valstu novērtēšanu, mēs pirmkārt vērtējam, vai valsts saprot riskus, kas tai ir tai, tās jurisdikcijā. Un ja ir eh, publiski zināma informācija par šādām aktivitātēm, kā jūs minējāt, kas varētu būt ļoti plašā apmērā, mēs gaidām, lai valsts demonstrētu mūsu novērtētājiem, ka viņi apzinās šo situāciju un ka viņi veic arī darbības, izmeklē, eh, lai šo risku novērstu. Tātad mēs eh, vērtējam, kur eh, valstis var kaut ko darīt, bet mēs to paši nedarām. Gracias. Vamos a dar por terminado. Paldies, un ar to mēs būsim pabeiguši šo eh, paneļu diskusijas daļu, lai aicinātu nākošos dalībniekus, bet tīri informatīvi mūsu Irānas draugam. Bueno, no haré comentarios porque no me Lūdzu, mm, bez komentāriem tagad. Bet otrajā paneļa diskusijā mēs runāsim par bankas gadījumu, kā ilustratīvu gadījumu, kas apliecina trūkumu starptautiskajā finanšu sistēmā. Šis eh, aspekts nāca gaismā pateicoties diviem izmeklēšanas žurnālistiem, un tie ir Aleks Kambels un Toms Varens, kuri ir šodien kopā ar mums savienotās valsts, kā jūs zināt šobrīd veic izmeklēšanu pār minētās bankas darbībām, e, kurai bija licence Tanzānijā un kur darbojās Kiprā. E, godājamie Aleks Kambel un Tamboren, jūs varēsiet uzstāties ik viens desmit minūšu garumā maksimāli, un pēc tam mūsu e, jautājuma atbilžu kārta dos iespēju E, sagatavot ieteikumus mūsu īpašajā komiteja attiecībā uz tām jomām, ko izmanto teroristi, lai varētu finansēt savas darbības Eiropas Savienībā. Sveicu jūs mūsu komitejā un dodu vārdu tagad jums. Thank you very much. Paldies. Labrīt. Mani sauc Toms Vorens, es esmu pētniecības žurnālists BuzzFeed News, blakus man ir apsēdies Eleks Kambels, kas ir mans kolēģis. Sākumā vēlējāmies pateikties par to, ka jūsu komiteja ir mūs šeit uzaicinājusi. Uh, Mums, eh, kā eh, pētniecības žurnālistiem, ir ļoti eh, liels prieks šodien diskutēt par FBME banku, un ziņojums par to, raksts par to tika publiskots pagājušā gada decembrī. Mēs patiešām runājam par tādu banku, kas ir iesaistīta naudas atmazgāšanas operācijās. Jā, bankā mēs uh, zinājām, ka, piemēram, tur bija darbinieki, kas bija viltojuši savus dokumentus un lielījušies ar viltus ha grādu Harvardas universitātē, un tur bija arī citi pārkāpumi. Bet eh, īstenībā FBM lielākais nozīmums ir tā, ka tā palīdz saviem klientiem, teroristiem, narkotiku kontrabandistiem, um, diktatoriem un organizētās noziedzības pārstāvjiem, arī uh, eh, Asada ķīmisko uh, ieroču programmai. Un viena no lielākajām Eiropas finanšu institūcijām, Deutsche Bank, ir palīdzējusi tās noziedzīgajiem klime, klientiem nelegāli iegūtas līdzekļus pārvirzīt uh, uz FBM e-banku, kas ir tās korespondenta banka. Mēs abi strādājām BuzzFeed News, e, tas ir tīmeklis, kurā ir gan ziņas, jaunumi, gan arī tāda izklaides informācija. Mums ir vairāk par 300 darbiniekiem un biroja 11 valstīs. Mūsu žurnālisti ir uz vietas, viņi ziņo gan par karu Sīrijā, par ebols vīrusu Liberijā un arī globālo politiku kopumā. Kopīgi ar Aleksu mēs strādājam starptautiskajā militārajā izmeklēšanas pētnieciskās žurnālistikas komandā. Mūsu uh, komandā ir vairāk par 20 žurnālistiem, kas uh, vairākus mēnešus uh, gadā pavada izmeklējot dažādas uh, lietas, stāstus, kas uh, citādāk paliktu neizstāstīti. Mūsu uh, komandu apvienotajā karalistē vada Heidija Bleika, kas um, pēc tam, kad atklāja korupcijas skandālu FIFA, pievienojās mūsu komandai. Uh, Mēs arī atklājām to, ka uh, telekomunikāciju gigants laika mobila, kas ir lielākais um, finanšu donors uh, Brītu konservatīvai partijai ir arī uh, veicis uh, nelegālas aktivitātes. Mēs pat nofilmējām, ka vairāki viņu rokas puiši uh, nēsāja somas ar vairākiem tūkstošiem mārciņu skaidrā naudā, atstājot to vairākos uh, pastos Londonā. Uh, Franču policija izdarīja krātīšanu uzņēmumā un arestēja 19 cilvēkus, bet Britu iestādes atteicās sadarboties ar Franču kolēģiem un tika arī atklāts, ka Laika mobila ir lielākais um, konservatīvās partijas sponsors un tāpat arī uh, iegūda līdzekļus trasta fondā, ko ir uh, dibinājis princis Čārls. Tāpat eh, mēs arī uh, atklājām uh, vairākus. Uh, indēšanas gadījumus, 14 eh, eh, aizdomīgi nāvis gadījumi apvienotajā karalistē ir konstatēti pēdējo gadu laikā, un eh, apvienotās karalists valdība apgalvo, ka tur nav nekādu aizdomu. Mēs esam veikuši savu izmeklēšanas darbu divu gadu garumā. Mēs arī uh, atklājām, ka ir nelegāli politisku līdzekļu fondi, uh, kur ir ļoti skaidrs saiknes ar Kremli, ar Sīrijas militāristiem grupiem tiek finansēta ķīmisko ieroču programma un arī teroristu grupa ISIS. Mēs saprotam, ka FBM nestrādāja tā atsevišķi izolēti, bet sadarbojas ar lielākajām rietumu finanšu institūcijām, un tā ir tikai daļa no globālā finanšu tīmekļa. Mēs vēlējāmies saprast, kas notiek ar šiem līdzekļiem, kas tiek atmazgāti FBME un kā šī netīrā banka ietekmē globālo finanšu sistēmu sistēmu kopumā. FBMM dibināja divi brāļi no Libānas, Fadi un Farids Sāps, 80. gados, ļoti izglītoti, pieklājīgi eh, cilvēki, kas eh, runāja vairākās svešvalodās un arī pievilināja klients no visas pasaules. 90. gadu sākumā viņi arī uh, ļoti daudz strādāja tieši ar Krievu klientiem, kas tagad ir lielākā daļa no bankas klientiem. Uh, un viņi tāpat arī uh, izveidoja politiskos kontaktus gan Kiprā, gan Krievijā, m, mm, mēģinot vienmēr apiet likuma garo roku. Vēlāk arī uh, FBEM uh, bankas galvenais birojs tika izveidots Tanzānijā, tad, kad regulātori sāka pārāk spēcīgi viņiem elpot pakausī. Uh, Mēs atklājām, ka tiek eh, finansēts gan Hezbollas aktivitātes, um, militāristi Sīrijā un ASV eh, valdība atrada to, ka caur banku ir novirzīts 1,3 miljārdi dažādās nelegālās un aizdomīgās aktivitātēs. Mēs arī ieguvām dokumentus, kur ir norādīts, eh, kā šī banka ir sadarbojusies ar klientiem Krievijā. Mēs uh, redzam, ka tiek arī ļoti ilgi finansēts Sīrijas režīms režīms, pateicoties bankā attīrītajiem līdzekļiem. Arī kāds ASV pilsonis Bills Brauders uh, um, mēģināja atmazgāt ar bankas palīdzību 230 miljonus, uh, kas tika iegūti sadarboties ar Krievijas valdību. Šo eh, kontu kontrolēja Isa Al-Zaidī, eh, ko sankcionēja ASV valdība, jo viņš bija palīdzējis finansēt Bašara Al-Asāda ķīmisko ieroču programmu. Simtiem miljonu dolāru viņš mēģināja atmazgāt eh, caur Kremlim piedarošu nelegālu politisko līdzekļu fondu. FBM piedāvāja daudz un dažādas iespējas, kā apiet legālu līdzekļu deklarēšanu. Viņiem ir arī uh, tāds birojs uh, Kipras. Uh, galvaspilsētā Nikozijā, skaistā vietā, tāpat ļoti liels uh, tīkls ar uh, fiktīvu kompāniju veidotājiem, uh, ir uh, ļoti liela noslēpumainības gaisotne, līdz ar to uh, nevar ļoti labi izsakot, kā norisinās šī līdzekļa atmazgāšana. FBM uh, bija maza banka, tādēļ tā nevarēja tiešā veidā piekļūt dolāram, kas ir īstenībā globālo finanšu dzīvības sula. Viņi izmantoja lielas korespondējošās bankas, kas, šīs, kas šos darījumus dolāros attīrīja vai atmazgāja. Vācijas Komercbanka un Austrijas Raiffeisen banka arī atmazgāja naudu, pārvēršot to dolāros FBM interesēs. Bet vislielākais partners bija Deutsche Bank, kas palīdzēja atmazgāt simtiem miljonu dolāru FBM vajadzībām. ASV likumdevēji pieprasīja, lai Deutsche Bank atklāja uh, šo, šī finansējuma izcēlesmi un lai tā apstiprina, ka patiešām finansējums nāk no leģitīmiem avotiem. Un uh, FBM arī uh, sadarbojās ar GP Morgan, Amerikāņu banku, bet tā savu sadarbību pārtrauca. Bet Vācija pat pēc uh, vairākiem noplūdušiem ēpastiem, kur bija rādīts, ka uh, tajā notiek nelegāls darbības, savu sadarbību ar uh, FBME nepārtrauca. Uh, Vairākas reizes FBM no Deutsche Bank pat saņēma vairākus Processing Excellence balvas četrus gadus pēc kārtas, tikai pēc tam, kad uh, ASV valdība pieprasīja, lai uh, FBM vairs nevarētu veikt darījums ar dolāriem. Uh, Deutsche Bank pārtrauca sadarbību ar tā saukto noklīdušo no pareizā ceļa nogājušo banku un teica, ka to dara ar ļoti lielu nožēlu. Mēs uzrakstījām arī vairākus detalizētus jautājumus Deutsche Bank un viņi precīzi uz mūsu jautājumiem neatbildēja, sakot vien, ka ir pieņēmuši vairāk par tūkstot ierēģiņu darbā, kas cīnītos pret uh, kriminālu finansējumu izmantošanu. FBME īpašnieku salā, savukārt teica, ka viņi ir nevainīgi organizētas nomalnošanas kampaņas upuri un ka tur ir tāds vesels korumpētu individu tīkls, kam ir uh, saiknes gan uzņēmējdarbības vidē, gan arī valsts iestādēs mēs um, šodien runājam par tādiem jautājumiem, kas galvenokārt skar tieši Eiropas dimensiju, bet, uh, protams, uh, jārunā par FBME, par to, uh, cik daudz var darīt arī privāti izmēklētāji un arī revido, revidenti. Gribējām jau uzreiz pateikties par mums veltīto laiku. Paldies, Skamvelkungs, un tagad. Dosim vārdu kolēģim Tomam Varenim. Vārds jums lūdzu. Sorry, that, that's, that, that's our... Mūsu referenti ir Monika Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, sirsnīgs paldies. Man ir vairāk jautājumi. Pirmām kārtām, jūs kā žurn žurnālisti, ko jūs domājat, kādiem mehānismiem vajadzētu tikt uzlabotiem, lai ātrāk reaģētu uz bankas pārkāpumiem? domāju, koordinācija sadarbība īstenībā ir saistoša. Vajadzētu varbūt eh, arī pieprasīt tādas um, eh, informācijas, vai joprojām ir manāma tāda nolaidība, nepietiekama kontrole, kuras rezultātā lietu gaitu, ja uzraugi un arī valdība ir korumpēti, nu tad, protams, ir grūti kaut ko panākt un grūti ir arī panākt gaidāt. Paldies. Nika, Aleks, Otom. Aleks, lūdzu. Thank you very much. Paldies, paldies par šiem jautājumiem. Mēs kā žurnālisti parasti mēģinām izvairīties sniegt politiskos ieteikums, nu, jo citādāk mūsu priekšnieki varētu uh, kļūt uh, neapmierināti mēs lēmumus. Ja runājam par šo banku, bija arī kāds uh, finanšu izmeklētājs no Amerikas iesaistīts. Uh, šajā darbā, kas sadarbojās ar Kipru. Šī sadarbība norisinājās. Izskatās, daži ierēģi mums pat teica, ka Kiprā arī jau vairākus gadus gaisā bija virmoši jautājumi par eh, FBME darbību, bet neviens tā īsti neķērās eh, šai lietai klāt. Šajā lietā iesaistījās Amerika, uh, Protams, viņiem ir vairāk resursu, vairāk darbinieku, ko iesaistīt šajā uzdevumā. Un izskatās, um, ka pēc apliecinieku stāstītā šī sadarbība norisina nešķita, ka būtu bijusi tāda plašāka sadarbība starp um, Kipras, FIU un Eiropas struktūrām, bet varbūt, ka tiešām maldos. Paldies! One moment. No, no. Primero nuestro... Formulējiet savu jautājumu. Pirmie, bardzo dziękuję za tą pracę, którą panowie wykonują. Paldies. Pirmām kārtām paldies jums par veikto darbu. Viss tā informācija, kas ir jums par veikto darbu. Viss tā informācija, kas ir noslapkavošana. Pirms tam mēs runājām par uh, Maltas žurnālistu slepkavību. Lūk, tā ir tā pētnieka finansējuma aiziet tieši propagandai un uh, internetā notiekošajām aktivitātēm. Ko jūs par to domājat? Rojam viesi, Cukerberga kungu, Facebook dibinātāju. Uh, Eh, varbūt, ka jums ir kādi jautājumi, ko varētu uzdot viņam, jo terorists, ko jūs, ņemot vērā visu jūsu rīcībā esošo informāciju, varat teikt, kāds ir galvenais, no kurienes nāk visvairāk naudas teroristiem no tuvē, kuri tad ir šie eh, lielākie finansējuma tīkli. Paldies. Lūdzu, jums vārds atbildē, mēs varētu arī pievērsties žurnālistikai kopumā un viltus ziņām. Ja mēs runājam par teroristu atentātu izmaksām un dažādām saiknēm, finansējuma kanāliem, protams, tiek izmantoti arī eh, lielie dati, lai. Uh, bieži um, ir arī tāds liels sarūktinājums, kad mēs piekļūstam tikai vienai informācijas daļai un neredzam visu lielo tās kopumu. Mēs strādājam um, pētot Krievijā notiekošo jau vairākus gadus, lai finansētu nelegālas aktivitātes. Un, ja es strādāju pie šiem finansējuma jautājumiem, tad ļoti bieži eh, šo naudu ir grūti izsakot, es ļoti bieži nonāku eh, strupceļā. Pateicoties mūsu datiem, mēs varējām atklāt nīgi tumšos apstākļos, bet man ir daži jautājumus. Pirmais no tiem. Jūsu prāts, kāda neredzēja, kas notiek ar šīm bankām? Otrais jautājums varētu būt nolaidība vai darbība politiskā līmenī e, pār to, kā nebija nekādas intervences gadījumi tālāk. E, Auditoru e, firmas, kuras tā pati firmā nereti lielās četras, kuras tālāk auditoru uh, firmas, kuras tā pati firma nereti lielās četras, kuras strādā uzraudzības iestādēm, kuras sagatavo no, uh, noteikumus un likumus, un uh, bija audit firma, kura palīdzēja Pilātus bankai, kura ir paša kā skandāla centrā, Eh, kāda šeit ir saikne 38 gadus veco īrānieti, kurš saņēma, eh, bija saņēmis pasi, un eh, Malta neredzēja šajā gadījumā nekādu problēmu līdz problēmu saskatīs varētu pastāstīt tuvāk pār audita firmu. Jā. Aleks, vārds tev. Anna, paldies par uzdoto jautājumu. Pār audita firmu runājot. Mūsuprāt. Šeit ir interesants aspekts EFBM banka tika auditēta gan pirms, gan pēc notikumiem, ko atklāja Savienoto valstu iestādes, bija vairāki auditi. Un vesela rinda ar problēmām. Mēs iepazināmies ar audita ziņojumiem. Tie tik tika formulēti tādā veidā, kā mēs domātu, ka viss ir kārtībā. Tie bija ļoti profesionāli sagatavoti ziņojumi, bet jāatzīmē, ka šos auditus banka izmantoja auditos tika norādīti ko var uzlabot, ko koriģēt, sakārtot, bet uh, audit ziņojumi neskatīja konkrētas uh, eh, uh, eh, transakcijas, kas būtu atbilstības procedūra. Un, uh, Es neesmu pārliecināts par visiem auditiem, bet vismaz dažos tā persona, ar kuru auditors tikās un persona, kuras sniedza e, informāciju, bija atbilstības nodaļas e, vadītājs. Un vēlāk tikai izrādījās, ka viņa apgalvoja, ka ir mācījusies Harvardā, bet e, viņas uzrādītais diploms bija e, falšs. Bankā ir savas procedūras un iespējams viņi varētu to sakārtot, tā bija norādīts saudīt ziņojumā, bet visādi citādi procedūras darbojās savukārt. Banka uzrādīja šos auditus kā, un atsaucās, ka Ernst Young un KPMG e, uzskata, ka mēs esam laba banka un līdzīga e, stratēģija tika izmantot pēc pirmajām problēmām tādu savienoto valstu uzraudzības iestādes eh, paziņoja par um, liegumu bankai piekļūt dolāru kontiem. Un tāds viņu atbilde savukārt bija, ka, lūk, mēs neesam tik slikta banka, kā jūs domājat. Un šim nolūkam tika uh, nolīgts audits pie Ernst un Young. Ir divi auditu tipi vienā, kur bija runa par eh, atbilstības pasākumiem, pieminots uh, eh, vadošās personas Hārvārdas eh, diplomu, tikai pēc tam izrādījās, ka diploms ir viltots. Tāpat šos auditus īstenoja banka un juridiskās firmas, uh, apliecinot to, kā banka it kā darbojas korekti. Bija informācija, ko Savienoto valstu izmeklētāji uzskatīja par maz ticamu, neraugoties uz uzrādītajiem auditiem. Uh, Paldies, eh, Monika Holmajere. Um, es gribēju jums pajautāt, vai mēs no, viņi, no jums varētu arī saņemt uh, dokumentus uh, par to, kādas ir jūsu atziņas, uh, jo es um, zinu par šiem jautājumiem, uh, ka, piemēram, audita uh, um, kompānijām bieži vien nav pietiekami daudz dokumentu, lai atpazītu struktūras. Visu uh, uzņēmumiem tas ir aizliegts, jo tas viss ir zem banku noslēpuma. Tātad revīzijas uzņēmumi redz to pārskatu par uh, naudas plūsmām, bet neredz uh, atsevišķos adresātus, un viņiem nav tā informācija pieejama, kas ir iestādēm. Tāpēc mani interesētu izmantot. Um, that's an... Jā, lielisks jautājums. Mums patīk dokumenti, ja jums ir dokumenti, kas jūs, prāt, mums būtu jāredz, mēs labprāt ar viņiem iepazīsimies. Un šeit es piebilstu. Ja jūs iepazīsties ar mūsu rakstu, tur ir atsaucas un saites uz faktiem un notikumiem, lai jūs varētu nokļūt līdz avotu dokumentam. Protams, ir citi dokumenti, kurus mēs ieguvām, bet ne dokumentu, kurus mēs varējām publicēt. Tie ir saistāmi. E, saistīti ar artiklu un pieejami, ja jūs vēlaties sarakstu ar likiem, tad dariet mums to zinām un mēs. Komitejas zināšanas par šo jautājumu. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Nē, tādā gadījumā. Pirms mēs pāriem pie nākošās paneļas diskusijas un gam, jo, kā jūs zināt, šī ir atvērta publiska sēde. Un mans sacītais tagad ir domāts jums. Mēs strādājam pasaulē. Manuprāt, visi deputāti ir sekas daudzu Eiropas pilsoņu balsojumam un uzticībai. Otrais komentārs. Šajā parlamentā ir akreditēta vairāk nekā 15 tūkstoši e, lobiju. Ir lobija sākot ar Frente Polisario, beidzot ar Muģahediem. Un Ieskatieties Lordu palātā Lielbritānijā, kuri bija pirmie. Bet tagad pāriem pie nākošā darba kārtības punkta. Šeit mēs runājam par sadarbību starp finanšu izlūkošanas iestādēm. Kādā pievienotā vērtība veidot Eiropas sistēmu, jūs nomainīt vietas, jūs varat ieņemt vietas zālē, savukārt nākošie viesi ir aicināti e, kāpt prezidijā. Paldies visiem, kuri piedalījās. Sí, ahora vamos a nuestro tercer paso. Tagad mēs varam pāriet pie mūsu otrās paneļa diskusijas. Šeit ir runa par sadarbību finanšu izlūkošanas iestādēm eh, starp valdes finanšu izlūkošanas iestādēm vienību un to vada Heine Verbeka Kusters. Viņa vado grupu sākot ar 2017. gadu un Francijas finanšu izlūkošanas iestāžu pārstāvju. Henija Velbeka Kustersa. Jūs 98. gadā sākāt strādāt Nīderlandes politikā eh, eh, ir e, apmaiņas platforma e, šīm finanšu izlūkošanas iestādēm Eiropas Savienības ietvaros. Egmont grupas e, nolūks ir veicināt apmaiņu ar finanšu informāciju, ko nodrošina šī grupa. Tālāk. Rio de kur viņš strādā ar aktīvu atgūšanu, finanšu daudz atmazgāšanas novēršanas Eh, jautājumiem. Kris Merskens sāk strādāt Beļģijas finanšu izlūkošanas nodaļā 97. gadā un neatkarīgā lēmēja iestāde, kuru vadā tiesnesis Dekosters kopš 2017. gada, kura nu, darbība galvenokārt ir vērsta uz cīņu pret kapitāla atmazgāšanu. Un visbeidzot, Tors Francijas finanšu izlūkošanas iestādes pārstāvis. Viņš ir ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi cīņā pret noziedzību un terorismu. Un tas nozīmē, ka mēs šodien tiekamies ar īstiem, patiesiem ekspertiem. Un šeit ir runa par stīvos kontekstos. Mēs runāsim par to, kā stiprināt šo sadarbību, kādos ietvaros. Un vai tādas iniciatīvas kā Eiropas eh, uzraudzīšanas sistēma terorismu finansēšanai būtu ar autentisku. Jūsu rīcībā aptuveni 15 minūtes, un pēc tam došu vārdu kolēģiem Riondelam, Meskensam un Deleram lai mēs varētu tūlīt pēc tam pāriet pie jautājumu un atbilžu kārtas. Eh, Henija Velbeke, vārds jums. Danku vēl. Um, ehm, Tā ir vispasaules organizācija, kurā sadarbojas finanšu izmeklēšanas vienības. Tagad tajā darbojas 155 ar informācijas apmaiņu, protams, tai ir jānotiek tādā drošā veidā. Šī iemesla dēļ tikā tas ir pieņemts attiecīgajā judikatūrā, neskatoties uz kompetencēm. Šīs visas vienības ir izveidojušas vienu zināšanu apmaiņa, ko var izmantot pilnīgi visi uh, Egmonta locekļi, kas noteikti ir tāds um, ļoti bagātinošs uh, pasākumojumu apmaiņa, apkopošana. Mēs apzinājām šos. Um, uh, ārvalstu, eh, ārvalstu izceļot gūto pieredzi un mācību, kas ir pieejama un ar kuru var iepazīties. Mēs mēģinām ļoti labām informācijas tehnoloģijām, lai uzreiz varētu labi apstrādāt ienākušos paziņojumus. Arī, protams, regulāri ir tie, mm, ir augstāk par kādiem standartiem, kas ir ieviesti uh, attiecīgajās uh, judikatūrās. Tikai tām, ka bagātīgāka ir šī analīze, jo labāk. Ja, piemēram, Eiropā ir uh, jāskā sadarbība, jā, Tas prasīs daudz laika, tas ir sarežģīti, allaž būs jādomā par privātumu aizsardzību, drošību un var arī izmantot šo finanšu izmeklēšanas vienību sniegto informāciju savā labā. Ejuma metodoloģija. Eh, mēs skatāmies, kā tiek finansētas mazas teroristu šūniņas, kas notiek ar uh, Eiropā ieceļojušiem. Piesaistīt arī uh, donorus uh, un kopīgi ar apvienības pēc labāk. Paldies! Thank you so much. Uh... Liels paldies. Liels paldies. Ferber Kusters kundze, tagad došu vārdu Krisam Meskensam, kurš ir uh, uh Beļģijas finanšu izmeklēšanas uh, iespaldies priekšsēdētāji. Es runāšu holandiešu valodā, eh, mana prezentācija arī ir angļu valodā. Es runāšu ļoti lakoniski, ja mēs runājam par eh, mūsu vienību darbu, eh, mums ir jāsaprot ļoti lakoniski, ja mēs runājam par mūsu vienību darbu, mums ir jāsaprot kā labāk cīnīties pret šo terorismu finansēšanu. Jā, mūsdienās terorisms uh, jau ir kļuvis kā labāk cīnīties pret šo terorismu finansēšanu. Jā, mūsdienās terorisms uh, jau ir kļuvis ikdienišķs, un mēs saprotam, ka ir pirmām kārtām jācīnās pret terorisma finansējumu. 2017. gadā uh, tagad e, vairāk uzbrukums veids nevis šie e, ārvalstu kaunieki, bet tā teikt homegrown teroristi, cilvēki, kas ir uzauguši tepat Eiropā. Protams, ir jābūt eh, ļoti preventīvam mūsu aktivitāšu raksturam, lai varētu vispār novērst eh, uzbrukumus, un mēs redzam, piemēram, ja kāds eh, terorists uh, var, mēs pateicoties finanšu izmeklēšanai, varam arī uh, izmeklēt šīs uh, saiknes starp dažādiem teroristiem. Piemēram, ja kāds vēlas um, veikt uzbrukumu, mēs arī pateicoties finanšu. Protams, jūsu komitejas locekļiem ir uh, jāsaprot, ka mēs nevienmēr. Uh, uh, izsekojam uh, teroristus vai aizdomās turētos teroristus. Mēs saņemam ļoti daudz informācijas, arī varētu pievērst vairāk uh, uzmanības Eiropas līmenī. Mēs arī um, lūdzam, tad, lai FIU pievērš vairāk uzmanības tieši šiem uh, cilvēkiem. Ja, piemēram, ir kāds konkrēts indivīds, kas. Um, ir radikalizēts. Mēs, protams, apzināmies um, šī Beļģu uh, FIU. Mēs mēģinam sazināties ar citu valstu vienībām, uh, vai tur, piemēram, šis uh, individs ir mēģinājis sazināties ar kādu viņu valsts piederīgo vai um, viņa uzvedība ir, piemēram, tāda atipiska. Jāgarantē tas, ka mēs analizējam pareizās personas, atbilstošās personas un neveicam lieku darbu. Šeit ir tāds anonīms uh, piemērs, kā izskatās šī naudas plūsma, piemēram, kāds uh, terorists, kas pārvietu uh, naudas uh, pārvedumi ir konstatēti, piemēram, no Beļģijas uz Nīderlandi, viņš kaut kur dodas, viņš kaut ko nopērk, piemēram, Vācijā un Itālijā ar priekšapmaksas karti. Uh, ja šis cilvēks pārvietoja, tādēļ Egmont ļoti rūpīgi sadarbojas arī ar citām finanšu izmeklēšanas vienībām un mēģina šo sadarbību pat vēl intensificēt. Mēs vēlamies novērst turmācija par eh, kādu aizdomīgu finansējumu no Beļģijas teritorijas. Eh, mūsu FIU mēģinās eh, skatīties, vai ir bijušas kaut kādas saiknes ar citām Eiropas valstīm un meklēsim finanšu informāciju, kas tajās ir pieejama. Uh, šāda veida metodoloģija, kādu robežu šeit nav. Mūsu rīcībā ir ārkārtīgi daudz eh, finanšu informācijas, bet ja, piemēram, kāds izmanto priekšapmaksas karti, eh, mums ir jāsaņem eh, informāciju no Bēļu bankas, kas ir izdevusi klientam karti, bet, piemēram, varbūt darījumi par TFTS finanšu informācija ir jāpieprasa Ja mēs runājam par terorismu, mēs, piemēram, saņemam informāciju no bankas, no izlūkdienesta, uzzinām, ka kāds subjekts var skatāmies, kā šis cilvēks ir pārvietojies pa Beļģijas teritoriju, pa citu valstu teritorijām. Uh, Es uh, īstenībā esmu tādu, tādas rūpīgākas uh, mazo solīšu metodas piekritējs, um, ir ļoti rūpīgi. Protams, uh, arī um, gribam pēc iespējas uzmanīgāk apkopot to informāciju, kas mums tiek piedāvāta, to apstrādāt, lai kaut ko nepalaistu garām nepamanītu. Mums ir arī jāskatās, kādas metodes, kādus pie mums riskus. Paldies! Miskins! Uh... Miskin kungs! Dosim tagad vārdu Bruno Dēlam, kurš ir Traktfin direktors, kas ir pārdoto vārdu. Traktfin atbilst finanšu izglū, izlūkošanas uh, grupas definīcijai, un arī man stāstītais atbildīs citu kolēģu sacītajiem par sadarbības modalitāti starp mūsu vienībām. Trakvīne ir ar savu īpatnību, ka tās ir izlūkošanas dienas, kas atbilst slepeno dienestu definīciju, tas ir vismazākais un specializētākais Francijas slepenes dienests un visvairāk strādā citiem. Uh, Tā uzdevums ir detektēt, meklēt un analizēt finanšu informāciju. Ir divi jautājumi, uz kur jāatbild. Kam ir paredzēta finanšu izlūkošana? Un otrais, lai palīdzētu jūsu darbā, kāda ir uzlabošanās runājot par stratēģiju e, cīņai pret terorismu finansēšanu. Un pirms ātri mēs atbildam uz šiem jautājumiem, nākšu klajā ar trim komentāriem. Pirmais pastāv neatbilstība starp uh, publisko, politisko uh, diskursu un te terorismu finansēšanas realitāti. Kāpēc šī neatbilstība? Tā pastāv tāpēc, ka cīņa pret terorismu, kas tika uz uh, finansēšanu, kur sākās 2001. gadā pēc pirmā Eh, pēc 11. septembra uzbrukumiem. Tas bija laiks, kad eh, vairumā tika domāts par makrofinansējumu, valstisko, paravalstisko finansējumu un arī to, kā darbību efektivitāte varētu būt eh, atsavināt līdzekļus, iesaldēt līdzekļus un arī E, šis jēdziens, kurš parādījās izsusināt terorismu resursus. Šodien mēs redzam, ka šai stratēģijai nav pārāk lielas e, jēgas personām, kas izmanto mikrofinansējumu, nelielas summas un lielākoties pāriet pie darbībām, kļūst par kamikadzēm un e, atsavināt kamikazes līdzekļus lai novērstu terorismu darbību, nav lielu jēgu nedod. Mums ir jādomā par strateģisko evolūciju, un tas ir mans nākošais komentārs. Tai ir jāvirzās uz vienu vēstījumu, kas ir anticipēšana terorismu apkarošanas jomā. Mēs nevaram gaidīt atentātu, lai um, uzsāktu uh, Eh, izmeklēšanu un pēc tam teikt, jā, šie cilvēki viens otru pazina, viņi viens otram sūtīja naudu, viņi iegādājās lidmašīnas biļeti, lai dotos uz te, uzbrukuma veikšanas vietu. Tā, eh, tāpēc mums ir jābūt ar anticipēšanu, kas dot iespēju savlaicīgi noteikt pārēju pie akta izpildes. Un šo stratēģiju mēs saprotam, bet nevaram uh, Eh, sniegt atbildes tiem, kur kritizē cīņas pret eh, terorismu finansēšanas apkarošanu. Vairāk universitātes pasniedzēju, kurus jūs uzklausījāt un kur piedalījās arī Parīzes konferencē, jo ir jāsklausa visi veistījumi skaidri norāda, ka cīņa pret eh, terorismu finansēšanu ir fiasko un nevar sekot naudai, lai atrastu terorismus. Bet Francijas konferencē Francijas prokurors Molēns skaidri norādīja, ka gluži otrādi, pateicoties finanšu izlī, izlūkošanai, izdodas atrast, identificēt un aizturēt teroristus pirms tie ķeras pie terorakta izpildes kā arī to var izmantot, lai pierādītu e, ļaunprātīgas e, organizācijas esamību. Trešais komentārs, e, runājot par finanšu izlūkošanu, ir tas, ka ir labāk jākoordinē darbības. Parīzes konferencē, kas vienlaicīgi piesaistīja finanšu izglītošanas vienības, kas Eh, sadarbojas patīkamā veidā ikmonti ietvaros, bet ir arī melnais darbs. Un šiem vienībām ir jāsarunājas ar izmeklēšanas grupām, ar prokuratūrām, un vienai otru jāuzklausa. Eh, tas, kas ir sakāms tai vai citai grupai, ir jārunā ar privāto sektoru, ne tikai tāpēc, lai mazinātu riskus, bet arī, lai varētu uh, Eh, ziņot par aizdomu deklarācijām, un nerad tas var izrādīties noderīgi, un tāpat arī starptautiskajām organizācijām, apvienotiem nācijām, FATF pirmkārt, un mēs pilnībā atbalstām viņu ģenerālsekretāru sacīto. Tāpat arī Eiropas instances iedvesmojas no vislabākajām praksēm un piemēriem, lai varētu veidot standartus un tos harmonizēt kā jūs sacījāt, divi jautājumi. Pirmais, eh, kam kalpo finanšu izlūkošana? Eh, atbilde, finanšu izlūkošana dot iespēju uh, apkopot vājās, bet drošās norādes eh, un signālus. Vājos tāpēc, ka paši par sevi nereti tie eh, neko neizsakti, ir jāsaist, jāsaist ar citiem signāliem un pazīmēm, un tikai šādu vājo pazīmju eh, apkopjum, apkopojums saistībā ar citiem, ar cilvēku resursiem, ar, saistītiem ar internet signāliem un Eh, uzklausīšanām tiesu procesos. Šie visi vājie signāli kopā dod iespēju nonākt pie uh, stiprajiem signāliem, kuri savukārt dod iespēju anticipēt un priekšlaicīgi noteikt tās personas, kas ir gatavas veikt terorismu uzbrukumus, doties uz terorismu kaujas vietām vai ir gatavas radikalizēties, jo finanšu izlūkošana ir ne tikai cīņa pret terorismu, te terorismu finansēšanu, bet arī radikalizēšanas noteikšanu Un mēs zinām, ka radikalizēšanās ir terorisma priekškambars. Tāpat finanšu izlūkošana dod iespēju lokalizēt personas, kad es eh, tērēju uh, tad, kad, ja es izņemu vai tērēju naudu pie bankomā, tas nozīmē, es esmu bijis tur. Ja es pērku kādam biļeti, nozīmē, tas nozīmē, ka es viņu pazīstu. Un ja es nopērku viņam biļeti, es atbalstu viņa dalību šajā cīņā. Nākošais eh, aspekts - identificēšana. Es savam banķierim sevi identificēju, jo viņam ir mans telefonnumurs, mana IP adrese. Es vēlos, lai man eh, ģimenes pabalsts pienāk uz mana konta, nevis uz cita. Līdz ar to šī, eh, šī izziņas elementi ir droši un efektīvi. Nākošais elements ir analizēts riska uh, uzvedību slēgt, Eh, kontu, tāpēc, ka man, eh, man, es vēlos doties uz mācībām Ēģipte un nopērku biļetu uz Ēģipti. Es sazinos ar savu apdrošinātāju, es vēlos eh, slēgt visus savus produktus, tikai paredziet tikai dzīvības apdrošināšanu, un, ja es mirstu, mani bērni visu man to lūk, tie ir elementi ar risku, kas nozīmē, ka bankai ir par šādām aizdomām jāziņo Būtiski mums ir veidot starp aģentūru šūniņas slaitā. Un lai šīs šūniņas varētu sadarboties, arī nacionālajiem dienestiem ir jāsadarbojas. Un lūk, šīs, di... šī sadarbība E, iekšējās drošības ģenerāla direkcijas ietvaros bija efektīvs līdzeklis, lai integrētu finanšu izziņas kopīgajā analīzē signāliem pār, par to, ka var notikt pāreja pie e, teroristiska akta un vai ka pastāv risks nākotnē. Tālāk nākošais elements - finanšu e, info, e, izmeklēšana palīdz novērst eh, terora aktus. Mēs esam daudz runājuši par Daesh kolektoriem, un mūsu veiktais darbs ir palīdzējis noteikt ap 200 personām, galvenokārt Turcijā, Libānā, lielākā daļa no viņiem sīrieši, kuri atrodas šajā uh, apgabalā, kuri saņem no visas pasaules pārvedumus, vai tās ir kompensācijas, vai tie ir havalā, jeb uh, arābu sistēma naudas pārvedumiem, bet tās ir personas, šie kolektori, naudas savācēji, viņi saņem uh, kompensāciju par to, viņi ir zināmā mērā banķieri un skaidrā naudā nodod uh, šos līdzekļus tālāk, ieroču, munīcijas, uh, ie, iegādēji un tādā veidā arī Daesh zaudēja kontroli pār teritoriju, jo viņiem eh, nebija vairs līdzekļu. Un šobrīd strateģiskais izaicinājums ir identificēt, kur tad atrodas šie jaunie naudas kolektori, kuras ir naudas saņemšanas vietas eh, tiešā tuvumā Daesh metastāzēm, kuras atjaunojas Irakas, Sīrijas dažādos apgabalos vai iespējams citur pasaulē, kur mēs redzam uh, radikalizēšanās spērēkļus. Strādāt, strādāt pie finansējuma nozīmē ir strādāt pie netiešā finansējuma. Mēs saskaramies ar labdarības organizācijām, kuras patiesībā iegādājas lidmašīnas biļetes un uz vietas atbalsta teror, teroristu organizācijas. Arī šeit ir runa par detektīvu darbu, attiecībā uz asociācijām bezpēļņas labdarības iestādēm. Parīz konferencē tika norādīts, ka ir jāstrādā vairāk par šiem aspektiem, ir labāk jāpārzina šie konti, ir jābūt iespēja noskaidrot, kurš ir, do, kurš iemaksā līdzekļus un kur šie līdzekļi tālāk tie novirzīti, lai varētu noskaidrot tiešām, ka e, līdzekļi, kas ir iemaksāti humāniem un labs, e, labdarības mērķiem, tik tiešām kalpotu cilvēktiesībām, humanismam un labdarībai. Un visbeidzot, svarīgi ir analizēt jaunās terorismu finansēšanas metodas. Es dzirdu, runājam par virtuālajām valūtām un bitkoiniem. Nav nevienas pašas lietas pasaulē terorismu finansēšanā, kur bitkoini būtu bijuši izmantot terorismu finansēšanā. Ir šobrīd viena izmeklēšana Manhatens e, eh, prokuratūrā par vienu personu, kas ir eh, bitkoini nosūtījis nosūtījuši uz Turciju, un vēl nav skaidrs, vai šeit ir vairāk terorisma vai viltošanas jautājums. Tad, kad mēs runājam par eh, bitkoiniem, mēs runājam par risku noviešanu, un teroristi nespēlēsies ar bitkoiniem, ar tik neskaidriem uh, variācijas kursiem, lai uh, tad, kad ir citas iespējas nosūtīt līdzekļus uz kaujas vietām. Uh, bet rīt bitkoini vai citas virtuālās valūtas tādas ir vairāk nekā simts var tikt izmantots eh, naudas atmazgāšanai vai fina, terorismu finansēšanai. Tāpēc mēs eh, eh, ceļam trauksim par priekšapmaksas kartēm un iespējams kārt, šīs kartes uzlādēt. Kāda ir aktualitāte šobrīd? Tā ir saikne bitkoini uh, e, un priekšapmaksas kartes. Tas nozīmē plastmasas bitkoini. Tā karte ar bitkoiniem dod iespēju izņemt naudu bankomātā drīzumā, no pagaidām noteiktos, bet drīzumā visos bankomātos. Cīņa pret terorismu ir pirmkārt atjaunot fondu izsekojamību, lai varētu noteikt, kas ir. Uh, pagrīdes un kas ir e, nelegāls un kas ir legāls. Nākošais, e, kādi ir e, secinājumi, ko mēs varam izdarīt? Mēs varam runāt par kopīgiem maksājumiem, par skaidrs naudas transferiem. Uh, Eh, caur mobīlo telefonu, jo neba, nebanku ekonomikās Eiropā mums praktiski simts, vairāk nekā simts procenti viss darbojas tāds bankām, bet tāpat tas nedarbojas valstīs, kur banku uh, līmenis uh, ir 6-7%. Kāds ir maksāšanas veids? Mobīlie telefoni ar, ar, ar kašu transferu. Arī šajā gadījumā ir uh, Eh, uzraudzības veidi jāharmonizē un jātiecina uz šiem eh, operatoriem, lai mēs varētu detektēt eh, anormālas rīcības. Lūk, ši, tagad darbības asis pirmais, pirmā, un tas atbilst 16. gada komisijas darba plānam, ierobežot skaidrs naudas aprit ekonomikā. Pirmais mikrofinansējuma avots ir skaidra nauda. Un neliels joks. Eh, tika piedāvāts eh, Benladena eh, likvidēšanas plēns. Jūs, Benladens ir 500 eiro banknetes, es kāpēc angļu tās dēvē par Benladenu, bet tādas ir daudz pieejamas Spānijas dienvidos. Mēs likvidējam Benladenu. Vai mēs varam uh, izņemt Benladenu bankomātos? Nē, mēs pārtraucam tā iespiešanu. Uh, 501 eh, Benladens šobrīd eh, maksā jau tūkstoti. Reizēm aiz labām idejām ir jāuzdod jautājums, kā tirgus un negodīgi cilvēki lems Mēs esam ierobežojuši maksājums uz 1000 eiro, tālāk ir spāņi, kuri svārstās, itāļi, kuri e, ir e, gatavi ierobežot un tā tālāk. Ir cilvēki, par kuru identitāti nav skaidrības, ir jāuzlabo digitālās identitātes jautājumi, jā, jārunā par digitālo identitāti, datu apmaiņas ar privāto valsts sektoru. E, Eh, privātais sektors tālāk pārsūta um, falšus dokumentus, atbilstības kultūra visiem jaunajiem finanšu spēlētājiem. Piektā direktīva paredz to, ka platforma eh, Bitcoin apmaiņa ir eh, jādo, jāizmanto naudas atmazgāšanas novēršanai 17 deklarācijas, 17 aizdomu paziņojums. Tāda varētu būt vairāk, bet ja nav nekādas kontrolas iestādes vai regulatīvās iestādes, kā banku komisija, kurā regulē var noteikt sankcijas, tad likums paliek virtuāls. Un mēs redzam bankai, kuras nosaukumus nenosaukšu, bet tur Parīzes vārds ir iekļauts, bet ārpus tā ir investīcijas, ir uh, E, riski un ir iespēja arī sagatavot aizdomu deklarācijas. Tālāk FATF, kas seko banku aktivitātēm, bet šeit nav regulējuma. Brīvu pakalpojumu sniegšana tā nav reģistrēta valstī, kur sniedz pakalpojums tā neregulēta. E, savukārt ļoti daudz franči ir ar kontu šajā neobankā un uh, ārkārtīgi daudz cilvēku līdz ar to, kuri dod līdzekļus mūsu džihādistiem. Tāpēc ir daudz jādomā par kontiem un visbeidzot par iz, izlūkošanu pirms policijaskām darbībām. Izglūtu, izlūkošana ir nepieciešama cīņai pret terorismu, tā ir vajadzīgs savs laiks, vi, eh, apmaiņu laiks ar eh, izlūkošanu šūniņām, pēc tam ir policijas darbs. Eh, spēlētāju funkcijām. Un visbeidzot ir eh, valsts publiskā partnerība. Kopš 2001. gada mēs strādājam cīnoties pret terorismu, bet mēs redzam, ka ir, uh, esam saskārušies sākumā ar uh, desmit sistēmā, par kuru mēs runājām nesen, kas ir Britu sistēma, kas arī atbilst Britu organizācijas loģikai bet testēšanas un tālāk ir vēl viens instruments, nu jau pusotru gadu pirmoreiz tiek izmantots. Uh, izmantot šogad uh, eh, trakfina aicinājums uz modrību, un šeit uh, mēs saņemam juridisku ietvaru, kuri teiks, ka atsevišķos gadījumos mēs varam uh, iztaujāt banku dienestus, kuriem ir pienākums sākt izsakot attiecīgo personu un sagatavot aizdomu deklarācijas par anormālām operācijām. Tas ir tā ir normāla praksa, kur ir iespēja izlūkošanas dienestam rīkoties proaktīvi. Un tālāk visbeidzot ir TFT programmas, kuras pastāv. Mēs uh, dodam amerikāņiem informācijas par Eiropiešiem un kuri mums e, šādu un tādu informāciju. Katrā ziņā arī mēs esam gatavi atbalstīt šādu projektu un strādājam ar franču ekspertu, ar Žanu Vībru Jāru, kurš arī gaidām no viņa kopsavilkuma ziņojumu par sagatavotajiem priekšlikumiem. Paldies! Paldies eh, augsni ļoti daudziem jautājumiem. Mēs uzklausījām, eh, uzklausīsim tā. Bet dalībvalstis. Datājs kundze, jā, tiešām eh, šis ir ļoti interesants seminārs un šķiet, ka Arī Francijā bija līdzīga konference, un šis ir tāds kā diskusijas turpinājums. Mēs esam Eiropas ietvaros un vienmēr cenšamies tikt tālāk. Protams, priekšlikumi, ko izteica mani kolēģi, to es arī uzklausu, ir ļoti daudz vēl darāmā. Dāls kungs runāja par 500 eiro banknoti un par maksājumu sliekšņiem. Protams, mums vēl ir milzīgs darbs veicams, un šajā virzienā arī turpināsim strādāt. Uh, bet es gribēju atgriezties pie paša šīs te idejas par cīņu pret terorismu. Mērķis ir novērst uh, uzbrukumus, tātad anticipēt, un lai to darītu, ir jānovērš draudi. Kā mēs uh, Eiropā to varam izdarīt? Mēs to varam izdarīt sekojoši. Mēs uh, sekojam tātad individiem, mēs varam viņus vajāt, tiesāt, un tāpēc ir ļoti svarīgi sadarboties izlūkdienestiem un policijas dienestiem un arī finanšu izlūkdienestiem. Izlūkošana, izlūkošanas pēc nav uh, vajadzīga. Mums ir kopīgi jānovērš šis te apdraudējums un paturot prātā šo galīgo mērķi. Es runāšu uh, par TFTP vispirms. Uh, Un tā, manuprāt, ir sistēma, kas darbojas un būtu jāveido TFTS. Tātad es uh, runāšu divās daļās. Pirmajā daļā pievērsīšos uh, šim instrumentam, tā konfigurācijai, kas ir specifiska un kāpēc tas varētu būt kalpot par modeli un kāds varētu būt potenciāls, kas ļautu izveidot TFTS. TFTP, TFTS. Terrorism Financing Tracking System. Eh, terorismu finansēšanas eh, izsakošanas sistēma. Kopš 2001. gada pēc 11. Eh, septembra uzbrukumiem Amerikas iestādes saprata, ka šādu um, uzbrukumu um, organizācijai vajadzīgi pienācīgi līdzekļi, un tāpēc viņi sāka sekot finansējumam, un tāpēc arī tika izveidots SWIFT toreiz. Kā jūs zināt, šīs nolīgums tika paplašināts uz Eiropu ar 2010. gadu bet eh, tas jau tika minēts, eh, kopš tā laika terorismu finansēšana ir mainījusies. Eiropa ir saskārusies ar daudziem uzbrukumiem Madridē, Parīzē, Briselē, Nicā, Barcelonā 2017. gadā, un kas bija lielākais uzbrukums upuru uh, skaita ziņā un arī iesaistīto teroru grupu ziņā. Uh, Un lielākajā daļā eh, šo uzbrukumu vajadzīgie līdzekļi bija diezgan nelieli, kas šiem teroristiem bija nepieciešama. Liela daļa, ja ne vairākums, eh, bija personīgo līdzekļu un eh, arī patēriņa kredīti tika izmantoti un citi grūti atklājumi finanšu līdzekļi. Tas mums uh, saka vairākas lietas. Pirmkārt, tas, ka cīņa pret terorismu apkarošanu un naudas atmazgāšanu, kā to dara FATF un bēdējā uh, Uh, naudas atmaskāšanas direktīvas, ka tas viss ir efektīvi, ir grūti kļuvis uh, no Eiropas uh, pārvest liels līdzekļus, kas varētu um, kalpot terorisma attīstībai. Un ir tehnoloģijas, kas ir attīstījušās pēdējās gados, ir um, tātad jāsaklabā un jāturpina šī te uzlabošana, ko es sauktu par tehnoloģisku uzlabošanu. Un, uh, nevajadzētu šeit atslāpt eh, CRF loma, kas eh, ir eh, arī saistīta ar privātā sektora um, brīdinājumiem, un pēc tam analīze tiek izplatīta uh, tieslietu un uh, policijas iestādēm. Tas viss ir ļoti svarīgi, bet um, ņemot vērā, kas attiec uz ceļu, satiksmes drošību, uh, nav jēgas, um, ka ir drošas automašīnas, ja nemainās šoferu attieksme. Un tāpēc ir uh, tagad uh, teroristu organizācijām aizvien grūtāk um, pārvest šādas summas uz uh, valstīm, kas ir ar apdraudējumu. Tad um, šie te saziņas līdzekļi uh, um, bieži vien ir uh, šifrēti, un tas apgrūtina policijas un izglūkdienas darbu. Tā pašā laikā uh, saikne uh, starp uh, šiem uh, savie, teroristiem un finansētājiem ir arī jāatklāj. Un ir ļoti uh, svarīgi šeit uh, par uh, IP adresēm, par uh, telefoniem, kas tiek doti bankām. Un uh, gan preventīvi, gan izmeklēšanas nolūkos var šos datus izmantot. Tāpēc TFTP ir kļuvis par ļoti augstu novērtētu instrumentu tiesību sargājošo iestāžu vidū, un tā arī uh, par to ziņo pēdējās izmeklēšanas TFTP ietveros finanšu transakciju ak apjoms ir uh, vairāk 82 tūkstoši transakciju. Un, uh, Tas bija no 2010. līdz 2014. gadam. 91% šajās izmeklēšanās ir no 2015. līdz 2018. gadam, 2016. gadā 122 un pēc tam 128 konsultācijas bija TFTP un tas tika nosūtīts tālāk. Uh, Un um, policisti var tagad arī nosūtīt pieprasījums izmeklēt TFTP um, Eiropolam. 2016. gadā viens CRF vērsās pie Eiropola un vēl viens CRF tika, tā kā nosūtīja divas uh, pieprasījums Eiropolam. 2018. gada sākumā um, um, tendence turpināt 39 pieprasījumi jau ir nosūtīti. Un tie ir tie izmeklēšanas dienesti, kas galvenokārt šo sistēmu izmanto, un tas ir loģiski, ņemot vērā, kādas ir viņu vajadzības. TFTP šobrīd ir ļoti augsti novērtēts instruments, tas ir ātrs instruments, un uh, tur Eh, tiek savienotas finanšu informācijas ar eh, pretterorismu datiem, un tas darbojas supranacionālā veidā. TFTP funkcionē ļoti ātri un efektīvi. Eh, dienesti tehniski pieprasa savus pieprasījumus, tātad ņemot vērā kaut kādus datus, kas jau ir redzēti, tiek atbilstība arī pārbaudīta. Uh, desmitā vienošanās uh, panta iek tiek ievērots uh, pieprasījumos, tātad nav pietiekami minēt, ka tiek veikt izmeklēšana par kādu cilvēku. Šis pieprasījums tālāk tiek uh, nosūtīts Amerikas iestādēm, kas SWIFT informāciju nosūta Eiropolam un valstī. Pēc 2015. gada Parīzes, pēc tam Eiropols tātad ļauj uh, Uh, savienot šos uh, noziedzīgos un terorisma datus. Šo datu bāzu pārbaude notiek tad, kad ir izmeklēšana dalība valstī un pēc tam saņemot atbildi no valsts kasas ASV. Protams, lielākajā daļā gadījumu uh, um, teroristi nav vienmēr noziedznieki, bet teroristiem arī ir interese sev finansēšanas nolūkos nodarboties ar nelegālām darbībām. Un, piemēram, te varbūt runa arī tiem tādu supranacionālu skatījumu. Un uh, tādējādi var veikt izmeklēšanas uh, un uh, pāri robežām, un šie tie tīkli um, visi ir starptautiski, un tas eh, ļauj izvairīties. Pēc vajag TFTS Eiropā. Un šeit es gribētu uzsvērt vairākus iemeslus. Pirmkārt jau tāpēc, ka TFTP aptvērums ir um, uh, ierobežots. Tas ir tikai par SWIFT pārvedumiem. Uh, Un Eiropā tas darbojas ar sepa starpniecību, un tas vājina redzamību. Uh, Un turklāt, un to jau vairāk kārt mēs dzirdējām, ka noziedznieki un teroristi, protams, izmanto citas metodas, ne tikai banku pārvedumus. Es šeit runāju par naudas pārvedumiem, Western Union, arī virtuālās valūtas, un tāpēc mums ir jāredz visas neatkarības un autonomijas jautājums Eiropai. Tā ir jābūt instrumentiem sev aizsargāt, ļaujot dalību valstīm ātru piekļuvi gūt. Uh, Um, finanšu informācijai, izlūk informācijai, lai cīnītos pret terorismu. Eiropols piedāvā šobrīd uh, dalībvalstīm uh, finanšu uh, informācijai piekļūt, kas glabāja zināmās virtuālās naudas platformās, bet tas, diemžēl, ir atkarīgs no partneru labās grības. Bez nekādām iespējām piespiestas glabāja zināmās virtuālās naudas platformās, bet tas, diemžēl, ir atkarīgs no partneru labās grības. Uh, bez nekādām iespējām piespiest, noprast ne tikai terorisma kontekstā uh, šos jautājumus, bet arī naudas atmaskāšanas kontekstā. Šodien, uh, uh, diemžēl, tikai nedaudz cērē ļoti laba cīņā pret terorismu šī te sadarbība, koordinācija. Um, to arī komisija prasīja savā jaunajā direktīvā. Tas tiek organizēts gan TRTS um, kontekstā varētu nodrošināt ne tikai atbilstību un harmonizāciju Eiropas līmenī, bet arī uh, ļautu tāpat kā meklēšanu Eiropā, kas notiek, un tas noderētu cīņā neviens CRF, neviens izlūkdienests, neviens uh, uh, tiesības sargājošās iestādes dienests ļautu aizsargāt arī um, pilsoņu datus, kas te ir iesaistīti. Un tas pats ir uh, Eiropas uh, struktūra būtība, proti balstīties uz subsidētas principu. Mums Eiropas līnija iespējai vai izvēlē, bet uh, obligātai uh, dienestiem, kas cīnās pret terorismu. Liels paldies! Paldies! Uh, Lieldiek. Zovrevski. Zovrevska kungs, lūdzu. Es sākšu ar pateicības vārdiem mūsu runātājiem. Es domāju, ka mēs esam saņēmuši ļoti daudz un būtiskas informācijas, ka mūsu darbam būtu tāds rezultāts, ka mēs varētu E, ieteikt ieteikumus, kas jums palīdzētu cīnīties pret terorismu. Tātad mans jautājums ir vērsts e, Dāles kungam, jo jūs e, bijāt, kas varētu palīdzēt jums jūsu darbā. Es saprotu, ka jūs vēlties zemākus sliekšņus skaidrs naudas maksājumiem Eiropā. Kāds būtu šis jūsu ieteiktais slieksnis? Tas bija pirms pirmais jautājums. Uh, Otrakārt, jūs vēlamie, vēlties banku kontu centrālu reģistru kontrolētu nelegālus finanšu pārvedumus, ne tikai tos, kas ir saistīti ar terorismu, starp citu. Tādējādi mēs eh, varētu, jā, tātad runāt par šīm te 500 eiro banknotēm, kas tika saukts par Ben Ladenu. Mēs zinām, ka tās vairs netiek um, drukātas, ražotas. Tālāk par uh, prasībām pret finanšu institūcijām Eiropā kādi ir pamata elementi, kas būtu jāiekļauj šādā rokas grāmatā, kādām prasībām šeit vajadzētu būt, lai mēs varētu um, samazināt nelegālo transakciju apjomu, kas tiek veikta. Kur tad uh, te uh, būtu um, 150 tādu un tikai līdz šim ir uh, bijis viens maksājums ar bitcoin, eh, kas bija saistīts ar eh, sliktiem nolūkiem. Eh, netiktu atklātas, lai tās varētu notikt slepeni, neparādotos finanšu sistēmā. Un Monika? Mums ir laiks, varbūt jūs gribat atbildēt uzreiz, un pēc tam pāriesim pie citiem kolēģiem. Lūdzu. Paldies. Paldies par jautājumiem par virtuālajām valūtām. Tie ir 850 gadījumu skaitīti, visi pēc savu raksturu ir mazāk uzraudzītas. Un e, tas pievērš e, at, savukārt e, banku uzraudzību, kuras sagatavo aizdomas deklarācijas. Tālāk par bitkoiniem. Pilnīgi noteikti piektajai direktīvai ir jātiek īstenotai Eiropas telpā, pakļaujot uh, platformām. Tāpat mēs sagaidām, lai būtu regulatori tā, tad personas, kas kontrolē, at, uh, piešķir uh, atļaujas uh, un uzrauga. Tālāk par FICOBA, jeb centrālais banku, centrālā banku uh, kon, četriem kontiem vai uh, Eh, viņam tādi ir bijuši. Bez tam eh, direktīva paredz, ka Eiropas 28 dalībvalstīm tikai šobrīd astoņām ir ekvivalents šādai kartoteikai tādas kartoteikas tiktu izvestīm. Mēs nevaram zināt, vai Iksa kungam ir bijis viens, divi vai pieci konti. Un tāpat, kā jau es norādīju, norādīju ir jauni finanšu instrumenti, kas ir, ir konti, kuri neietilpst eh, kartoteikas uzraudzības ietvaros. Piemēram, Francijā bija tā saucamais nikelkonts, kas tika veidots eh, tabaks tirgotavās, un tam nebija jātiek reģistrētam. Pēc tam tika pieņemts eh, noteikums uzņēmumam Nikel iekļaut savus kontus centralizētajā Eh, kartotekām. Katru reizi, kad bija izmeklēšana pētu džihādistu, viņam bija savs nikeru konts. Tas bija diskrētāks un tas deva iespēju to uh, uzlādēt uh, savā tabaks veikalā un neret kāda uh, kā bonus saņem nopirkt cigarešu paciņu. Šobrīd Nikela ir pārņa, pārpirkusi Francijas banka, kuras vārdu es neteikšu, bet tas nosaukums, tās nosaukums iekļauj Parīzi. Uh, un tomēr situācija var uzlabot. Par 500 eiro banknotēm ehm, mēs varam pateikt, ka eh, tas nav kā maksā, maksā, maksāšanas līdzeklis, un mēs redzēsim, eh, eh, ka tās parādās vietās, kur nauda tiek uzkrāta, un var rasties jautājums, kāpēc skaidra nauda tiek uzkrāta uzkrāta, ja um, ir pastāv uzticība bankām, ka kāda jēga būtu uzkrāt eh, skaidru naudu. Un par maksājumu sliekšņiem mēs veidojam uh, viszemākos sliekšņus tad, kad mēs redzam, ka daudz staigā ar skaidru naudu apkārt, ka viņiem uzbruka pie teifeļtorņa, domājot, ka viņi ir no tās vai citas kopienas, un viņiem varētu būt uh, daudz skaidrs naudas. Francijā tie ir tūkstots eiro nerezidentiem, bet nu paliksim pie uh, šīs liekšņa un attiecināsim to uz visu Eiropu, kas būtu maksājums slieksnis skaidrā naudā rezidentiem, vai būtu jāparedz atšķirīgi. Šobrīd slieksnis atšķirās rezidentiem un nerezidentiem. Esam nerezidents, var maksāt 15 tūkstoši skaidrā naudā. Uh, bet atsevišķos gadījumos, sākot ar 10 tūkstoši eiro, par tiem ir jāgatavo aizdomu deklarācija, ja viņi iegādājas eh, kādu luksus preci vai īpašumu. Tas, eh, tas arī ir samērā bezjēdzīgi. Un visbeidzot, es nerunāju par TVN kā finanš, terorismu finansēšanu savotu. Man nav zināšana par šādu gadījumu. Es zināju, ka to to, par to ir runājis Piers Moskovisi un citi, bet katrā ziņā mūsu izlūkošanas vienības pieredze un manās zināšanās par terorismu izmeklēšanu Francijā man nav nekādu zināšanu par strukturētu uh, organizāciju vai st eh, strukturētu veidojumu, izmantojot PVN uh, eh, terorismu finansēšanu. Vienīgais gadījums, ko es zinu, ir transporta līdzekļu pirkšana, pārdošana un šeit

krāpšanās ar PVN, un tas attiec uz transporta līdzekļiem, kas tiek eh, tirgoti, veidojot importu-eksportu uzņēmumus, un dažreiz šie uzņēmumi bija rekrutējuši radikalizētas personas, un viņu ienākuma avots bija transporta līdzekļu kontrolēt, eh, un tad FEU veicot izmeklēšanu terorismu jomā varētu vieglāk piekļūt informācijai. Otra iespēja ir izveidot tādu tīmekļa. FI, Bēļģu FIU uh, piedāvā uh, centrālos banku reģistrus uh, savienot. Uh, Monika Almaja. Monika Almaja, lūdzu. Darbu. Pirmais jautājums par SEPA Eiropas vienoto maksājumu zonu vairākās dalību valstīs, kad esmu tur bijusi komandējumos, esmu dzirdējusi mm, tādas bažas, ka sepa var izmantot. Eh, ko jūs domājat, ko vajadzētu darīt, lai uzlabotu sepa, lai to nevarētu izmantot ļaunprātīgos nolūkos? Vai tāda eh, sepu varētu padarīt līdzīgu vai izdarīt to pašu, ko attiecībā uz SWIFT, ja runājam par kriptovalūtām. Jūs eh, arī to ļoti plaši ilustrējāt. Man ir eh, rad. Un kur nolūks ir slēpt īpašnieka identitāti? Uh, ir tā, ir tā saucamie mikseri, kuri dod iespēju jau miksēt jūs. Eh, ir tā, ir tā saucamie mikseri, kuri dod iespēju jau miksēt jūs naudas pārvešanas sistēmu. Sie sprachen von einem einheitlichen. Jūs runājāt par tādu vienotu salīdzināšanu. Ne jau par kompensācijām. Es nerunāju par kompensācijām. Iespējams, ka tulkojums, tas būs nepareizs tulkojums, atvainojiet. Angļu valodā. Es tūlīt atradīšu, kā to pateikt. Comparaison, ouais. Neprecizitāti. Uh, moment, to... Vienu mirkli es atradīšu šo tulkojumu datu saskaņošana salīdzinājums, bet nevis kompensācija. Tas par kušanā. Salīdzinājums, bet nevis kompensācija tas, par kurus ar krimināliem datiem, lai būtu vairāk eh, informācijas par vieniem eh, un otriem. Mēs stiprināsim izmeklēšanas un mēs sadarbosimies starp eh, lai nedarbotos atceršanot piekļuvi informācijai, protams, respektējot uh, likumprasības. Tā būtu, kā to skaidrīja, skaidroja kolēģis pirmīt, vājo signālu apkopojums un pēc tam beidojot bāzes mēs varēsim šo informāciju. Bruno pieminēja kaut ko ļoti svarīgi, proti, ka FIU vajadzētu nekavējoties atļaut piekļuvi tiešā veidā policijas rīcībā esošiem datiem, lai mēs varētu arī visus šos finanšu darījumus labi analizēt, anticipēt. FIU arī sniedz informāciju attiecīgajām iestādēm, kas ir ziņojušas tad mēs arī tiesību sargājošām iestādēm varam pateikt, kāda veida uh, finanšu darījumi notiek, piemēram, uh, naudas atmazgāšanas operācija ietvaros un tam līdzīguma problēma. Bet ir tik daudz dažādu jaunu attīstības tendenču, un jūs jau teicāt, uh, ka tiek jauktas, uh, miksētas kopā dažādas valūtas virtuālās. Lūk, uz to mums ir jāspēj reaģēt uh, institūcijām, tas ir nepieciešams. Mēs tiek izmantot ļaunprātīgi. Paldies, paldies, uh, kundze, Gijom kundze, paldies. Es gribētu pievienoties tiem kolēģiem, uh, kas um, pateica jums paldies par to, ka jūs tik ļoti plašu izklāstu mums sniedzāt, pastāstījāt par savu darbu. Uh, Jā, protams, arī vakardien mēs ļoti daudz vērtīgas informācijas ieguvām mūsu uzklausīšanā. Varbūt, ka mēs varētu pat arī dažas tādas aizdomas izkliedēt, pateicoties iegūtajai informācijai, un tas jau būtu ļoti vērtīgi. Jūs no vienas puses arī stāstījāt par ierobežojumiem, ar ko sastopaties, ar ņemot vērā to, kā tiek eh, piesaistīti šie līdzekļi, jūs mēģināt, protams, pret to cīnīties, FTS veids lielu darbu. Jūs arī uh, konkrētus piemērus pieminējāt eh, tādus kā sepa. Kolēģi jau uzdev daudzus jautājumus, bet man arī vēl vairāki ir palikuši, ko gribu jums uzdot. Pirmām kārtām Tas laikam bija Dala kungs, kas runāja par tā sauktajiem daišu baņķieriem, pieminot uh, konkrētus uh, finanšu darījumus. Jūs, vai jūsu, teiksim, eh, rīcībā ir kaut kādi dati, cik lielu cilvēku skaitu ir iespējams, uh, ir izdevies neutralizēt? Uh, attiecīgajās zonās un eh, vai ir iespējams šo darbību veikt kaut kur efektīvāk, efektīvāk nekā citur. Un kādas sankcijas ir paredzētas par attiecīgiem pārkāpumiem? Vai jūsuprāt eh, vēl varētu paveikt vairāk tieši sankciju jomā, domājot arī par eh, tādu, teiksim, sankciju par informāciju, kas sniegt par sankcijām, lai tās būtu patiešām redzamākas, lai varbūt cilvēkus um, drīzāk atrunātu iesaistīties nelegālās darbībās. Vai arī jūs uzskatāt, uh, ka Eiropas līmenī ir iespējams kaut ko uzlabot? Uh, un paldies jau uzreiz par jūsu atbildi. Par uh, finanšu kolektoriem veiktais darbs mm, deva iespēju identificēt eh, vietas, no kurām naudas summas mums iespēja nokļūt līdz punktam, ko es pilnībā nepārzinu, jo tas atrodas ārzemēs, eh, un informāciju mums sniedz izglītība, nevar to zināt, jo tas vairs nav finanšu izlūkošanas ietvaros, bet tas, lai atbildētu uz jūsu jautājumu savukārt. Vissvarīgākais mums bija nevis ir noteikts, ka cilvēki eh, apzinoties izlietojumu ir nosūtījuši šim kolektopolam uzlabot policijas izmeklēšanas eh, darbību efektivitāti attiecībā uz nautiecīgo valsti, bet bija arī personas eh, lokalizētas Katārā, Saudārābijā, vai Āfrikā. Lūk, šis finansēšana. ANO konvencija paredz novērst terorismu finansēšanu kā pārkāpumu, bet vēl ir valstis, kuras šādu pārkāpumu šana. Ir Francijā bijušas vairākas, vairāk tiesas procesi un uh, tiesu lēmumi Eh, terorismu finansējumu, bet svarīgi ir tas, ka sankcijas ir noteikts, ka sistēma darbojas un arī šo sankciju, sankciju mediatizēšana notika efektīvā veidā, jo tas palīdz banku sektoram mobilizēties un sagatavot aizdomu deklarācijas, tāpat arī cilvēki saprot, ir pārkāpums terorismu finansēšana, par ko var saņemt 5 līdz 10 gadus cietumā vai pat var tikt piemērot smagāk sodu. Parīzes prokurors izlēma kopš 2015. gada izmantot kriminālo uh, jaunu ļaundarīgas organizācijas izveidošana vai dalība tajā. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu pievienot vēl augstākus sodus, drīzāk vajadzētu paredzēt tādus sodus, kas atbilst reāli piespriestajiem. Un turklāt Parīzes prokurors pirms diviem gadiem sliktēšanu, kurā apgrūtina izmeklēšanu. Domāju, ka mēs varam pāriet pie pēdējā jautājuma. Nē, vēl ir viena atbilde. Rion Deiropals ir saņēmis līdzekļus, lai saglabātu savu unikālo pieredzi dekriptēšanas gadījumos, jumu kriptēšanas iespējas. Tas ir sarežģītāk, jo tas attiec uz mēdījiem un sociālajiem tīkliem. Un... Pāris jautājumu. no deputāta, kurš diemžēl nav speciālists šajā jomā. Da? Kas ir saistīta ar vienu kontu turētāju. Šeit mēs saskaramies ar divām problēmām. E, vai mums ir priekšstats par to, cik bankas kontu tiem ir falši turētāji, ir jāsakārto šī problēma. Otrasīs masa tiks uzskatīta kā proporcionāla attiecībā um, sasniedzamajam mērķim. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā uzkrātajiem datiem ir jāseko kaut kādiem kritērijiem, proporcionalitāte ir viens no tiem. No šejienes izriet mans jautājums. Attiecībā uz Eiropas robežu šķērsošanu ir esies sistēma tad, kad ko ir kāds konta turētājs, kurš veic operāciju, tas viņš tiek fiksēts un tiek pakļauts disvēr atsveic tieši saistes kontu uzrādot identitātes foto. Kā jūs cīnīsieties pret to? Vai jūsu prāts? O, uh, ne tikai ar Jondēkungu. Ko Eiropol varētu darīt labāk nekā šobrīd? Mēs, kas jums būtu jāveic. Paldies! Mes questions. Un tagad mani jautājumi. Es gribētu jums pateikties par to, ko jūs mums esat izstāstījuši. Daudz uzzinājām par TFTP, TFTS, par tādu Eiropas eh, programmu jūs runājāt. Kāpēc jūs domājat, ka eh, dalība valstis neuzskata, ka tas ir steidzams jautājums? Jau 2010. gadā komisija veda sarunas, un tas bija pateicoties parlamentam. Tās bija līdzsvarotas vai mazāk līdzsvarotas, bet e, kāpēc e, tā nevarētu būt prioritāte? Un tad par e, šiem Ben Ladeniem 500 eiro banknotēm, kas ir saistīti arī ar PDR. Tur nav runa par uh, privātajiem reisiem un čarter reisiem, bet uh, privātie reisi, piemēram, ja Saudarābijas princis ierodas Eiropā, viņam ir minimāla kontrola, tur jebko var atvest. Uh, var arī atvest koferi ar 500 eiro banknetēm. Es uh, pazīstu šīs Eiropas uh, Savienības valstis, kur tas ir atļauts. Tālāk par FIU finanšu izlūkošanas vienībām. Jūs runājāt par tādām, kurām pat nav pieeja policijas datubāzēm, bet tām, kurām ir šī pieeja. Bet eh, kuras uh, Uh, tiek bloķēts uh, sniedzot ziņojums, piemēram, Maltā, kur uh, FIU veica nopietnas izmeklēšanas ar ļoti skaidriem ieteikumiem. Tā, to visu iesniedz policijai, bet nekas nenotika pēc šī ziņojuma iesniegšanas. Nu, mēs runājam par Maltu, kas ir valsts, kura ir arī kriptovalūtu centrs. Ko jūs domājat par šo te regulējumu, kas tiek pamazām ieviests? Eh, eh, te ir runa arī par eh, azartspēlēm tiešsaistē, par nodokļiem vai par to, kāds rūpējas, par to tiek domāts jūsu uh, uh, iestādēs un uh, diskusijās. Pēc tam jūs runājāt arī par izmaiņu, arī par labdarības organizāciju lomu, un šeit mēs domājam par eh, tādu zemu izmaksu terorismu finansēšanu, bet eh, kas būs ar Brexitu? Vai tam būs ietekme arī eh, tajā sadarbībā, kāda ir šajā jomā? Euh, Un tagad pirms dot jums vārdu, ļaujiet man sveikt arī jauniešu grupu no policijas uh, Eh, arotbiedrības. Tā ir Vācijas federālā policija, kuras arotbiedrības jauniešu grupa ir pie mums ciemos. Sveic jūs šeit! kas jau pastāv Fikobā, Francijā, tas jau pastāv un diezgan labi darbojas. Tā ir sistēma, kuras mērķis ir uh, izsniegt brīdu bāzi ar bankas kontiem. Tur uh, Eh, tad varētu meklēt, vai kādam individam ir eh, bankas konts eh, un nevis ar web kamerām ehm, ņemt, ehm, tātad uzņemt fotogrāfijas, var skanēt viskaut ko, un tātad to visu var izmantot lai novasurs varētu paredzēt, un, ja nopietni runājam, tas ir kaut kas jauns. Uh, Un nopietnāk runājot, manuprāt, eh, izlūk darbs eh, cīnoties pret eh, finansējumu terorismam, un tas būtu jāturpina attīstīt. Kāpēc nav idejai, ka šie uzbrukumi izraisīja šo domu, ka varētu to veidot? Un, Jāizveido instrumenti, kas FIU pārmērīgu lietošanu runājot par Eiropas centrālo banku, ir diskusijas, un um, tas ļauj mums cerēt, ka drošības pazīmes jaunajiem 500 eiro banknetes uh, uh, ikdienas dzīvē. Un bieži vien arī tiek uh, uh saukt šis piemērs. Uh, Darbs var tikt bloķēts, un tas ir FATF uh, uzdevums, un šeit ir arī suverenitāts jautājums. O, bet uh, FIU darbs nevienmēr atbilst uh, um, tam, uh, kāda informācija ir. Centos uz tiem ļoti ātri atbildēt. Es pilnībā atbalstu sacīto, piebildīšu, ka Francija tomēr. Uh, mēģina respektēt tiesības un brīvības, eh, kad tika izveidota, kopš tā laikā tika izveidota centralizētā bankas kontu kartotēka, un nolūks bija tāds, ka informācija, kas tiek iekļaut šajā kartotēkā, saņemt no bankām pēc tam, kad bankas ir veikušas savu pārbaudas darbu. Un e, klietu pārbaudas ābece ir identificēšana un to elementu iesniegšana, kas dod iespēju apliecināt viņu identitāti. Un tikai tāpēc, ka ir paveikts, ir paveikts šis iepriekšējais darbs, e, mēs varam runāt par zināmu ticamību datiem Eh, Fiko Bakartotekā. Un tā kā šie dati ir fiskāli, ir tiešā veidā saistīti ar citiem fiskālajiem datiem, kuri tiek aktualizēti katru gadu persona iesniedzot savu eh, nodokļu deklarāciju. Un tas dod iespēju arī eh, veikt. Eh, uzturēt augstu ticamības līmeni šai kartotekai. Piemērojot piekto direktīvu, uh, Eh, līdzīgi kartoteka būtu izveidojama ikvienā valstī, un ja mēs vēlamies iet tālāk un kaut ko vēl efektīvāk, tad šīm struktūrām pastāvot, tās varētu starp savienot. Līdz ko es Eh, vēršos savā, fiko, savā kartotekā, es redzu, vai Bruno Dālam ir konts Francijā, vai Beļģijā, vai Nīderlandē. Eh, šobrīd tas nav redzams. Ja mēs vēlamies efektīvas struktūras, mums ir jānuzina arī, vai personām ir savi eh, līdzekļi. Šobrīd mums ir līdzekļu iesaldēšana, kas nedarbojas, jo nav zināms, vai šo šīm personām ir bankas konti, bet abuāri, jeb līdzekļi, ir daudz plašāks iedziens nekā bankas konti. Un arī tas attiecas uz e, nodokļu nenomaksas apkarošana. Tas eh, vienkāršotu mums darbu, mums nebūtu jāveic tās milzīgās datu apmaiņas datu masām, kas ir apgrūtināta administrācijām, un mums būtu vienkārši zināms, vai X vai Y kungam ir konts citā valstī, un vai tas ir pieteikts nodokļu administrācijā. Mēs runājam, ka šodien par brīvības eh, pārkāpjošiem pasākumiem maz efektīviem, bet domāsim par FICOBA uzlabošanas pasākumiem. Ir informācija par konturētājiem, bet ne par tiem, kam ir pilnvarojums. Eh, džihadistu vidū mums būtu jāzina, kuram ir eh, pilnvara lietot kontu. Tālāk priekšapmaksas kārtas tās, kas ir piesaistītas bankas kontam, nav reģistrētas uh, eh, finanšu kartotekā. Uh, pretstatīta banku kontiem. Mēs redzam iespējas, kur ir uzlabot šī skartoteiks darba. Tālāk pār tieši saistis kontiem. Es uh, uzņemos atbildību par sev sacīto un arī uh, jānorāda, ka konta ESO standārti vārdu sakot ir vesela rinda atsaucas punktu, kas ir jāņem vērā, lai nepieļautu to, ka mēs ar selfiju palīdzību, kur nedrīkst smaitīt, eh, atveram bankas kontu. Un eh, pēdējais, trešais elements, kāpēc F te jādomā par kaut ko darboties spējīgāk, efektīvāk, varbūt mazāk ambiciozu vai ambiciozu pa etapiem, tad, kad mēs varēsim palielināt Eiropolu budžetu, budžetu, tad varbūt arī mēs varēsim palielināt specifisko budžetu. Tālāk PNR un privātie lidojumi, incidenti un citu, un tālāk ir ievērojams fatāls ierocis, kas ir šo Eh, lidojumu kontrolē no muitas organizāciju pusēm ar obligāto deklarāciju, ka man skaidrā naudā nav vairāk par 10 tūkstoši eiro, vai arī es tos deklarēju. Cīvā jau ir savi rīki, un arī tēnerziņā ir finanšu dati, ko var eh, savienot ar lidojumu un ceļojumu. Tā ka šeit mēs varam daudz ko uzlabot. Tālāk par Zinām, ka mūsu tiesu sistēma ir pārsātināta, un šeit ir problēma ar specializētajiem dienestiem un viņu kompetencijiem. Es atceros laikus, kad es biju valsts prokurors, es gribēju izmeklēt notikumus ārvalstīs, žandarbi arī man teica, nē, tas nav iespējams lokalizāciju. Uh, Šobrīd pašreizējā ir visai tuvā jau bijušajai attiecas uz to zonu, kuras pirmī pieminēju, un mēs strādājam.